Eh, no sākuma vēlos jūs informēt par sliktām ziņām. Eh, mūsu kolēģis Patašla ir miris. Mīgās Patašs. Viņš cīnījās eh, ļoti drosmīgi pret slimību. Viņam bija divas operācijas. Viņš e, izgāja ārstēšanu, un viņš e, pamazām atkal uzņēmās pienākumus. Un viņš teica, cik e, daudz viņa darbs parlamentā kopā ar mums viņš palīd, viņam palīdzēja cīņā pret uh, slimību. Viņam bija tikai 53 gadi. Ekonomists žurnālists, varāk grāmatā autors. kreisās spārna bloka vadītājs eh, Portugālē. 2004. gadā viņš eh, pirmo reizi tika ievēlēts. Mēs ļoti augstu viņu vērtējām, mēs viņu pazinām, viņš bija mums labs draugs, un viņš bija goja grupas eh, koordinators. Es personīgi viņu ļoti labi nepazinu, bet eh, līdzīgi jums visiem. Es eh, ļoti augstu vērtēju eh, viņu, viņa lielo interesi, aizstāvot savus politiskos uzskats un savas grupas pozīciju. Viņš veltīja savu dzīvi, kalpojot citiem. Viņa apņēmība un drosme mums vienmēr kalpos par piemēru. Vēlētos uh, viņa ģimenei un kolēģiem paust visdziļāko līdzjūtību. Koordinātori man teica, ka viņi arī vēlas ko teikt. Līdz ar to es uh, ierosinu, ka katrs, uh, kam ir kas sakāms, uh, izsakās, un tad uh, būs uh, minūtes klusuma brīdis Salvadoru. Lūdzu. Sidonija, lūdzu. Bija ļoti skumji uzzināt, ka kolēģis Migēls Poteši ir miris man un manai politiskajai grupai. Migēls bija kā piemērs. Viņš bija deputāts, kurš mācēja vadīt diskusijas, respektējot eh, citu viedokļus, lai arī kādi tie būtu. Viņš eh, nekad nenovērtēja par zemu citu idejas, bet, protams, arī, ka ierosināja savējās. Mums viņa pietrūks. Un arī tīri cilvēcīgi man ir ļoti žēl, viņam bija mazi bērni, un līdz ar to es eh, vēlētos paust eh, līdzjūtību viņa ģimenei. Viņi ir zaudējuši tēvu un vīru. Migels vienmēr paliks mūsu atmiņām. Viņš eh, bija izcils kolēģis un mums viņa pietrūks. Paldies! Šī tiešām mums ir uh, skumja diena, jo Mīgā Sportašs bija lielisks kolēģis. Viņam bija personīgi ļoti sarežģīta situācija viņa valstī, un viņam bija jātiek ar sarež... galā ar sarežģītiem izaicinājumiem Eiropas parlamentiem, bet viņš mūs visus iedvesmo, viņam bija uh, spēcīga humora izjūta un cīņas gars. Viņš eh, cīnījās par, eh, par bezdarbnieku tiesībām, un mēs tiešām novērtējām viņa darbu budžetu eh, komitejā un koordinātoru vidū. Viņš jau sevišķi aizrāvās ar eh, globalizācijas fonda jautājumu, un viņš tiešām centās atbalstīt eh, cilvēkus, kuri bija zaudējuši darbu krīzes laikā globalizācijas dēļ, un viņš tiešām veic izcilu darbu. Mēs uzskatām, ka viņa kolēģi, tad mums, <clears throat> viņa kolēģiem viņš tiešām uh, pietrūks. Paldies! Elga lūdzu. Thank you, Anna. Um... Paldies! Man e, tā ir pirmā reize, kad es dzirdu šīs skumjās ziņas, iepriekš to nezināju, tas ir tiešām šokējuši, ļoti sliktas ziņas. Un man ir jāsaka, ka viņa ģimenei un bērniem tas ir briesmīgi, mēs e, visi zinām, ko tas e, nozīmē, kad mirst tēvs ģimenei, kurā ir mazi bērni. Un no parlamenta puses man ir jāsaka, ka bieži es nepievienojos viņa idejām, bet viņa Eh, darba stils, eh, kā apvienot dažādas viedokļas, tas bija tiešām izcili. Un man ir jāsaka, ka man viņa pietrūks. Tiešām ļoti skumjas ziņas. Paldies! Paldies, Helga! Kārli, lūdzu! Paldies, priekšādāj kungs! Liberāļu grupā kad mūs informēja, ka Migēls eh, ir aizgājis. Es eh, ieskatījos kolēģi sejās, un es eh, varēju saprast, cik ļoti viņi bija pieķērušies Migēlam. Mēs visi bijām pieķērušies, un Un šajā parlamentā labā lieta ir sadarbība, kaut arī mums ir dažādi viedokļi, dažādas ideoloģijas, mēs visi strādājam kopā. Un man liekas, ka Migels mums tiešām sniedz lielisku piemēru šādā ziņā. Viņš eh, vienmēr bija uh, optimistisks, kaut arī par uh, daudziem jautājumiem mums bija radikāli atšķirīgas idejas. Tomēr viņš joprojām vienmēr strādāja kopā ar mums uh, iedvesmojošā veidā, un uh, mēs vienmēr viņu atcerēsimies. Un mēs vēlētos uh, paust uh, līdzjūtību Migela ģimenei. Paldies! Paldies! Migēls nu, eh, nomira Neļķu revolūcijas vakarā. Kāds eh, filozofs reiz teica, Un tad, tad atbildot uz jautājumu par uh, cilvēcību, viņš, viņam tika uzdots jautājums, kāpēc uh, cilvēciskas būtnes ir vienlīdzīgas. Un viņš teica, Tātad, eh, tad, kad visi cilvēki ir vienlīdzīgi tad, savas dzīves pirmajā un pēdējā dienā, eh, draugi, ieturēsim minūtes klusuma brīdi. Je vous remercie. Paldies. Mes chers collègues, nous ouvrons nos travaux. Kolēģi, sāksim mūsu darbu. Pirms eh, darbā kārtības punktu izskatīšanas. Es vēlos uh, jums teikt, ka mūsu vidū ir novērtēts no Horvātijas. Hondrišs Plejkovičs, vai viņš ir klātsošs? Laipni lūgts. Laipni lūdzām mūsu komitejā. Ļoti skumji, ka jūs ierašanās uh, sakrīt ar šo nelaimīgo uh, gadījumu bet eh, jūs esat daļa no mūsu ģimenes, mēs jūs aicinām savā, savās rindās. Pekovičs kungs eh, ir eh, kādreiz bijis savā valstī Eiropas lietu ministrs, un viņam bija loma Horvātijas sarunās par pienošanos Eiropas Savienībai, un mēs tiešām priecājamies, ka viņš ir mūsu vidū. Viņš ir tautas partijas biedrs. un arī Milorāds Pupovačkungs no sociālistu grupas. Viņš eh, gan šobrīd nav klātesošs, eh, viņš ir uh, eh, Sērbu neatkarīgās partijas biedrs. Vēlos sveikt arī viņu. Kolēģi, jūs visi esat iepazinušies ar darbu kārtību. Es eh, jums eh, sniegšu informāciju par to, kas būs mm, galvenais jautājums mūsu darba kārtībā šodien. Eh, komisāra Levandovska prezentācija par 2013. gada budžeta projektu. Kā jūs zināt, pirms kāda laika Eiropas komisija atzina principu, vadoties pēc kura Tad tajā pašā dienā, kad komisāri pieņēma gada budžetu, komisārs uzreiz ierodas pēc šīs sanāksmes uz budžeta komitejā, lai viņš varētu iepazīstināt ar budžeta projektu budžeta komiteju. Un pēc tam komisārs noturēs preses eh, konferences eh, kopā ar referentu. Šogad procedūra nedaudz mainīta, tāpēc, ka ir vēl viena tradīcija. Katru reizi, kad tiek ievēlēts jauns parlamenta priekšsādātājs, tad eh, jaunais priekšsādātājs eh, kādu laiku pēc savas ievēlēšanas, viņš tiek aicināts piedalīties sanāksmē, kurā piedalās arī komisāri. Arī, un arī sanāksmēs Eiropas Savienības padomē. Un reizi sešos mēnešos tātad komisāriem ir sanāksme ar padomas prezidentūru. Un priekšsēdētājs Šulcs piedalīsies komisāra sanāksmē tieši šodien. Un um, tikai vēlāk mēs sapratām, ka ņemot vērā komisāra sanāksmes darba kārtību, pastāv risks, ka rodas kādas e, neskaidrības un interešu konflikts saistībā ar priekšsēdāju Šulcu. Es, e, mēs runājām ar e, Šulca kungu un vienojāmies par to, ka divas procedūras būtu jānošķir viena no otras, lai nerastos nekādu pārpratumu. Līdz ar to priekšsēdājs Šulcs piedalīties komisāra sanāksmē kā viesis, kā goda viesis. Un pēc eh, tam viņš noturēs eh, preses konferenci kopā ar komisāru Barozu. Un šīs konferences laikā viņam būs iespēja aprakstīt, eh, kā viņš saskata parlamenta un komisijas attiecības vispārīgā veidā, bet viņš ne, nerunās par budžetu. Un viņš nepieminēs budžeta saturu. Par, par budžetu no viņa komentārus nevarēs dzirdēt. Un ietekme uz darba kārtību šodien ir tāda, ka tā vietā, lai uzklausītu komisāru Levandovska rīta beigās, mēs viņu uzklausīsim eh, tomēr 2.30 eh, pēcpusdienām. Tad eh, komisārs Levandovskis būs ieradies mūsu sanāksmē. Viņš jau būs runājis, viņš visticamāk vakarā runās ar presi, tad uh, no pustrījiem līdz eh, četriem būs pusotras stundas eh, gara diskusija ar Levandovska kungu. Viņš eh, jūs iepazīstinās ar budžeta projektu un jums visiem būs iespēja uzdot jautājumus. Vakardien es runāju ar Giovanni Lavija telefoniski. Šodien viņš sēž trešajā rindā. Esmu drošs, ka Giovanni un arī eh, citi kolēģi um, īstajā brīdī paudīs eh, pareizos komentārus. Citu izmaiņu darba kārtībā nav. Mēs uh, nolēmām sākt šo rītu ar ziņojumu par sanāksmi par finanšu instrumentu efektivitāti. Um, mūsu vidū ir uh, deputāts, kurš par šo tēmu ir atbildīgs, un pēc tam mēs uh, ķersimies pie balsošanas. Rīt sanāks otrajā daļā. Un pēc uh, tam būs komisāra Levandovska prezentācija vai kāda komentāra par darba kārtību, ja nav. Tad to uzskatām par pieņemtu. Pašā paziņojumi. Tur eh, zem šī punkta nekā nav. Tad iepriekšējā sanāksmes eh, protokola apstiprināšana. Un tad eh, ķersimies pie darba kārtības punkta par nodarbību par finanšu instrumentiem. Un es došu vārdu referentei. Paldies! Tādā dienā kā šodien ir tiešām grūti atrasties šajā komitejā. Bet eh, fakts ir tāds, ka Potaša kungs eh, vienmēr bija eh, ļoti gatavs ļoti apņemīgi strādāt, un labākais veids, kā mēs varam viņu atcerēties, ir turpināt mūsu darbu. Līdz ar to. Tātad nodarbība par šo te finanšu instrumentu efektivitāti. Vēlos pateikties eh, mūsu viesiem par to, ka viņi ieradās šajā sanāksmē. Šeit ir daudz cilvēki, kurus ļoti interesē šie finanšu instrumenti, un tas ir lieliski. Un šīs ir tiešām svarīgas debatas, eh, kuras eh, risinās daudzās parlamenta komitejās. Kā jūs zināt, pagājušā gada oktobrī komisija iepazīstināja ar paziņojumu par uh, inovatīvu finanšu instrumentu nākamo paudzi, un mēs domājām, ka, domājam, ka tā ir laba ideja. Ir svarīgi noturēt šādu nodarbību semināru, lai mēs varētu analizēt dažādos viedokļus detalizētā veidā, un lai mēs varētu skatīties, kā šie finanšu instrumenti darbojušies līdz šim brīdim. Un ko mēs varam mācīties no tā, eh, kā šie instrumenti darbojas, lai mēs varētu izveidot vēl efektīvākus instrumentus. Šī nodarbība ir sadalīta divās daļās. Pirmās daļas laikā mēs uzklausīsim analītisko pētījumu, kuru ir uh, pasūtījusi komiteja. Tur ir analizēti dažādie finanšu instrumenti, un pētījums sniedz rekomendācijas un idejas nākotnes finanšu instrumentiem. Savukārt otrajā nodarbības daļā mēs spriedīsim par dažādu ekspertu ieguldījumiem saistībā ar finanšu instrumentiem un dažādiem viedokļiem. Mums nav ļoti daudz laika, un es vēlos par to atvainoties, jo visiem runātājiem būs tikai 5 minūtes, lai iepazīstinātu ar savu viedokli. Tomēr mēs uzskatām, ka šis jautājums ir ļoti svarīgs, un mēs vēlamies uzklausīt pēc iespējas vairāk viedokļu, lai mēs gūtu visplašāko pārskatu pār finanšu instrumentu darbību. Un lai mēs arī varētu analizēt, kas ir labi darbojies, kas nav, ko mēs varam nākotnē uzlabot attiecībā uz šiem instrumentiem. Un es domāju, ka tagad mums eh, vajadzētu ķerties eh, uzreiz pie lietas. No sākuma būs eh, prezentācija Džeims, Džeims Spence, Džulijas Smits un Filipa Dardjē pētījums. Paldies! par šiem ievadvārdiem. Mums šķiet, šeit ir praktiska problēma. Ir daudz runātāji par šo tēmu. Un mums noteikti ir jābeidz eh, šī tēma 10.45. Tāpēc eh, katram eh, cilvēkam ir jāpieturās pie viņam piešķirtā runāšanas laika. Un iespējams pat jāizsakās vēl īsāk, un man tiešām nāksies rīkoties nedaudz nežēlīgi, un es to atvainojos attiecībā Tātad uz laika ievērošanu. Pirmā prezentācija - 10 minūtes. Jā, tas ir iespējams. Prezentācija par analītisko pētījumu, kuru ir eh, veicis Džēms Spence, Džulija eh, Smita un Filips Derģē. Lūdzu, jums ir dots vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Godātie deputāti, paldies par iespēju šeit prezentēt mūsu pētījumu kā nu virsraksts izriet, mēs eh, dodam, gribam sniegt tādu kopsavilkumu par to, ko var paveikt ar finanšu instrumentu palīdzību. Eh, Dr. Julija Smit mums eh, palīdzēja šajā pieķumā, un es viņai lūdzu mums īstā Dikensa stilā ekonomisko kon kontekstu prezentēt. Lūdzu, Julija. Paldies un labrīt! Kā jau Džeims sacīja, mēs esam izvēlējušies uh, virsraksts savai prezentācijai, kas ir nedaudz, vai pētījumam, kas ir nedaudz mazāk tehniskāks nekā iepriekšējais. Proti, eh, izaugsmes uzlabošana reiz budžeta palīdzību, jo tas tiešām skaidro finanšu instruments vai finanšu inženierijas instrumentu mērķi, ziņojums, ko mums lūdzu sagatavot, eh, aplūko eh, patreizējā daudzgad finanšu schēmas periodu no 2014 līdz 2013. gadam, kā arī nākamo līdz 2020. gadam. Mums tika lūgts sniegt pārskatu par 25 finanšu instrumentiem, 14 ārējiem, 11 iekšējiem, liekot lielu uzmāru uz pagātni un nākotni. Uh, un diskusijas būs pēc mūsu prezentācijas. Alans uh, mums sniegs pārskat par to, ko dara finanšu instrumentu, un pēc tam būs citi pētījumi, kas konkrēti pierasīsies komisijas priekšlikumiem, par ko mēs runājam. Tas ir instrumentu kopums, kas ir vērts uz to, lai Eiropas Savienība varētu sasniegt savus mērķus efektīvi ar ES budžeta palīdzību, taču ne tikai asignējumu piešķi, e, grantu piešķirumi, finanšu instrumenti no tiem atšķirās ar to, ka tie e, darbojas kā sviras. Citam finansējumam mērķi tāds, ES mērķi sasniegt e, šādā veidā nevis ar aizdevumiem vai grantiem, bet piesaistot citus valsts vai privātos donorus vai finansētājus. Un tas ir tieši atkal jautājums, kā iesaistīt citus finansētājus. Kā to sasniegt? Kā jau Džeims sacīja, tas ir Dikensa uh, cīnīgs uzdevums grūtos laikos investīcijas mūsdienās ir vēl svarīgākas nekā, vēl, eh, nekā tās bija pagātnē, taču tās ir arvien grūtāk piesaistīt. Un ja Eiropas Savienībai izdotos piesaistīt papildu investīcijas, iz, liekot lietā savus resursus, tad tas tiktu uzskatīts par ārkārtīgi e, vērtīgu. Mērķis, kurā gadījumā ir eh, izaugsme, tautsamniecības izaugsme, multiplicējot ES budžeta līdzekļu iedarbību. Ko mēs cenšamies panākt ar finanšu instrumentiem? Mērķis ir piesaistīt papildus finansējumu no privātas vai no valsts puses, īpaši tādiem projektiem, kas citādi tiktu uzskatīti pārāk riskanti no viņa puses. Ja ES finansējumi izdodas piesaistīt citādi par riskantu uzskatījiem projektiem papildu finansējumu, tas būtu lielisks rezultāts. E, šie fondi darbojas ļoti praktiskā veidā, tie ir vērsti uz pētniecības, projektu pārvaldības finansējumu. Un šeit ir aplūkojami pirmkārt iekšējie politikas finanšu instrumenti, Tie ir vērsti uz mazu video uzņēmumu izveidi, transporta infrastruktūru un citiem mēķiem, kas ir saistīti ar mūsu finanses instrumentiem. Bet, ja jūs aplūkojat šo tebulu, jūs redziet uzsvar arī uz otru veidu finansējumu, ārējo finansējumu. Tātad mēs raugamies ne tikai uz to, ko Eiropas Savienība iekšēji var izdarīt, bet arī uh, savos kaimiņos, uh, Austrum Eiropā, Latīņa, Amerikā pat un vēl citos pasaules reģionos. Un tagad man kolēģis eh, riskus un dealmaking, tātad vienošanās panākšanas tēmu prezentēs. Jā, labrīt. Riska tēma ir saistīta ar investīcijām ļoti ciest. Un atgriezīšos pie izaugsmu katalistu eh, eh, tēmas. Pirms pāris gadiem bija par to plaša diskusija, kā eh, riskantākiem projektiem piesaistīt finansējumu. Diemžēl riski ir ļoti daudzskaitlīgi, objektīvi, subjektīvi, sociāli, arī ir bezdarbības risks, eh, ja eh, es savu naudu vienkārši tūru un nekur neapgrozu. Tātad, ja mēs raugamies uz investīciju procesu, kas ir izšķiroši nozīmīgi, lai mūsu rīcībā būtu nepieciešami instrumenti, pienācīgi instrumenti, Eh, kas bija arī minēti iepriekšējos slaidos. Un šeit ir jautājums par to, kā es varu šeit dot ieguldījumu. Mazinot riskus, padarot investīcijas atraktīvākas. Uh, investīcijas ir jāplūko vien pa vienam pēc uz tehnisks pamat, bet arī ir jārada investīcija portfels strādājot ar veseliem sektoriem, nozarēm, kā arī radot sistemātisku pieeju, kā var mazināt riskus un vairot ieguvumus. Daudz dažādi instrumenti makro līmenī ir savietojami portfolio menedžmentā. Ir tā, ka tiek uzskatītas vispārnāt runājot, ka uh, vienveidīgas investīcijas uh, nes sevī lielāku risku. Un, <clears throat> ja runā par uh, uh, kredītiem, tad tie tiek uzskatīti mūsdienās par diezgan riskantu investīciju veidu. E, e, to nodrošinājums nav stabils, un Portfolio teorijai ir arī e, viena tāda atziņa, ka e, e, tad, tad izmantojot arbitrāžas portfolio teoriju, ka, par ko es tagad cīkāk neizteikšos, bet ir arī deal flow vai deal making tēma, kurai es gribētu pievērsties sīkāk. E, tātad, kā panākt vienošanās kā, e, starp e, potenciāliem investoriem, šeit ir nepieciešams noteiktas prasmes, lai veicinātu vienotu izpratni par risku līmeni. Tas, ko angļu valoda apzīmē par deal flow pipeline, un tā, tā ir pieeja, kas iesaist dažādas in, institūcijas saskaroties ar investīcijām. Paldies! Jā, līdz šim pētījuma rezultāti bijuši pozitīvi. Reizijas palāta ir sniegusi savus noderīgas ieguldījumus, bet es no savas puses koncentrēšos uz trim tēmām. Pirmā vajadzētu būt lielākai viengabalainībai nodrošinātai finanšu instrumentu schēmā, Tas ir budžeta komitejas, varbūt tās sekretariāta uzdevums iziet punktu pa punktam cauri budžetam un pārliecināties par to, ka termini, kas ir e, izmantoti finanšu instrumentu apsarkstīšanai, ir e, vienmēr vien un tie paši, ka netiek izmantot dažādi termini. Mēs priecātos, ja būtu iespējama implementācija vienkāršot Eh, ar skaidru juridisko pamatu, uzlabojot um, arī viengabalainības uh, juridiskā ziņā starp dažādiem instrumentiem, nodrošinot lielāku caurspīdīgumu, samazinot dažādo finanšu instrumentu kopskaitu un mazinot vispārīgi runājot atšķirības starp tiem. Eh, jūsu diskusija noteikti mums arī sniegs vēl eh, nozīmīgi ieguldījumu mūsu tālākā darbā. Paldies, priekšsēd. Paldies, saka priekšsēds. Paldies arī, ka jūs pieturējāties pie jums eh, noteiktā runāšanas laika un paldies par jūsu secinājumu kvalitāti. Šis analītiskais pētījums tagad varēs tikt apspriests. ar komisijas pārstāvjiem un finanšu institūcijām, lai mēs kopīgi varētu izdarīt secinājumus. Vispirms vēlos dot vārdu komisijai, Eiropas komisijai. Šeit ir vairāk viņas pārstāvi ieradušies. E, došu jums, jums laikam ir trīs runātāji, bet kopā gribētu jums atvēlēt desmit minūtes. E, lūdzu, pārādīkums, jūs laikam runāsiet pirmais. Paldies, priekšsēd. Jā, es tiešām runāšu pirmais. Eh, tie, kam ir bijusi iespēja izlasīt šo ziņojumu, es gribētu vērst uzmanību uz Spencer kunga pēdējo sacīto attiecībā uz juridisko ietvaru. Finanšu noteikumu sarunvedēji Gresles, skundz Vilderkungs, Mulderkungs un Gālers Rivelīni, kas piedalījās šajā darbā, visi eh, panāts vairākas uzlabojums attiecībā uz caurspidīgumu, kā arī budžeta iestādes kontrols iespējām, uzraudzības iespējām, un tīpaši garantijas par to, ka juridiskais ietvers būs stingrāks un vienveidīgāks attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem. Mēs ceram, ka ļoti drīz mēs panāksim par finanšu regulu un finanšu, eh, finanšu tātad juridisko ietvaru eh, vienošanos pēc iespējas drīzāk. Tas varētu notikt padomas sanāksmē arī. Bet mēs uh, uzskatām par ļoti svarīgi arī veiksmīgi kopdarbīgi ar jūsu komiteju. Bez tā šie finanšu instrumenti nespēs veiksmīgi darboties. Mums ir arī nepieciešams budžeta komitejas un parlamenta atbalsts, lai nodrošinātu viengabalainības starp finanšu instrumentiem un visu likumdošanas priešlikumiem, kas tiek prezentēti tajā kontekstā. Tātad vēlreiz jūsu komitejas un parlamentu kopumā atbalsts sarunās par finanšu instrumentiem mums būs ļoti nozīmīgs. Paldies. Paldies Avnita kungam. Tagad vēlos dot vārdu. Es gribētu pateikties komitejai par iespēju eh, piedalīties šajā svarīgajā debatē par finanšu instrumentiem. Paldies arī pētījumu autoriem par pārdomu vielu, ko viņi ir mums snieguši. Finanšu instrumenti ir domāti, lai budžeti izmantot politikas mēģi sasniegšanai. Tie nav jauni, tie ir jau darbojušies vairāk nekā 15 gadus dažādā formā. Komisija tos ir e, plaši pielietojas, tie ir daudzkārt izvērtēti, arī revizijas palāta tos vairāk kārt ir e, vērtējusi, to efektivitāti un rezultāti bijuši pozitīvi. Atziņas ir tādas, ka tie var ļoti efektīvi veicināt ēst politikas mērķu sasniegšanu. Finanšu instrumentiem ir trīs ieguvumi, ko tie mums sniedz. Pirmkārt, visi to izpildē iesaistītie darboņi, finanšu eh, institūcijas, bankas, garantijas aģentūras un cits aģentūras tiek, eh, tā sakot, nozvērētas darboties ES politisko mērķu vārdā. Ne tikai ES, tātad, bet arī pārējie spēlētāji tiek piesaistīti ES politisko mērķu sasniegšanai. Otrakārt, tiem var būt būtisks multiplicētā efekts, jo tie ļauj resursus uh, apvienot, ļaujot Eiropas Sanībai uh, nest pienācīgi nepārlieku risku daļu. Treškārt, finanšu instrumenti sniedz mums tādu iegūmu, ka mēs ar to palīdzību varam iegūt no ļoti būtiskās pieredzes, kas ir pieejama bankās un zināšanām bankās un finanšu institūcijās. Šo iemeslu dēļ finanšu instrumentiem ir e, būtiska loma politiskajā darba kārtībā, es politiskā darba kārtībā, gan Eiropas 2020. gada stratēģijas kontekstā, gan arī daudz gadu finanšu plāna kontekstā. Līdz šim finanšu instrumenti ir ļāvuši uh, atbalstīt simtiem tūkstošu labumu guvēju, mazas vidējas uzņēmums pētījumu projektus, un institūcijas, tie ir ļauš mums arī saņemt naudu apakaļ, salīdzinot ar citiem fin, ar uh, grantiem, ir tā, ka ja eh, grantu kontekstā uh, eh, nav tik saņemt apakaļ, tas norādīja uz kaut kādu neveiksmi. Bet uh, attiecībā uz finanšu instrumentiem taisn otrādi. Tas ir, uh, mēs tā vēlamies, lai nauda plūst atpakaļ. Mēs apzināmies, ka finanšu instrumenti būtu jāiedarbina tikai tad, ja tirgus kaut kādā veidā nedarbojas tā, kā tam vajadzētu, un tie var radīt zināms tirgus kropļojumus. Tādēļ, mūsuprāt, to pielietojumam vajadzētu būt ierobežotam, tikai tajās jomās darboties, kur tu var sniegt vislielāko eh, pienoto vērtību, taču es gribētu arī norādīt, ka granti asignējumiem drīzāk vēl vairāk kropļo tirgu nekā finanšu instrumenti. Mēs esam um, um saskatījuši iespējas finanšu instrumentu izmantošanu nākamā daudzgada finanšu plāna kontekstā uzlabot, uh, un gribētu uzsvērt arī, ka finanšu instrumentu trūkumu nav uh, neizriet no to būtības, bet um, no līdz šim nepilnīgā to pielietojumu. Tieši tas arī nākotnē būtu jāmaina, e, mācoties no labākās prakses, izmantojot arī revizijas palāda atz, atziņas. Tad mums jārod līdzsvars no vienas puses starp leģitimām prasībām par, e, pēc labas finanšu pārvaldības un um, ziņojumiem priekšsēdus, eh, man diemžēl būtu jūs jāpārtrauc, jo mums ir arī eh, nākamam runātājiem jādod vārds no DJ Reģi. Jūs vēl gribat eh, minūti pabeigt? Jā, tātad mēs esam instrumentu skaitu samazinājuši, tagad nākotnē būs tikai seši, tā ir kritiskā masa, esam cenšies minimizēt. Um, pārklāšanos starp tiem, nodrošinot labāku instrumentu koordināciju eh, ar struktūru fondiem, un tādēļ mēs uzskatām, ka turpmāk finanšu instrumenti var dot ļoti efektīvu ieguldījumu, lai uh, politiskos mērķus eh, ES 2020. gada stratēģijas ietvaros, jo īpaši sasniegt. Paldies! Tas bija Havanišs kungs no EGFIN ģenerāldirektorāta, un tagad Gonsalves kungs no reģio, uh, ģenerāla direktorāta. Paldies priekšsēd, dāmas un kungi, finanšu instrumentu, kohēzijas politikā e, ir ar ilgu tradīciju. Esošā programmēšanas periodā finanšu instrumenti tiek izmantot galvenokārt trīs veidi investīciju e, piesaistīšanā. Pirmkārt, uzņēmumos, īpaši mazos viedojumos uzņēmumos un mikrouzņēmumos, otrkārt, e, pilsētvidas investīciju piesaistīšanai, kā arī energo jomā un īpaši atjaunīgā energo jomā un e, mājas siltināšanā dzīvojamā māja. Runājot ar ko, kohēzijas politiku, šeit iesaistīt daudz puses, holding tipa fondi dažkārt, tu pārvaldības iestādes var novirzīt šos līdzekļus tātad holding tipu fondiem vai arī finanšu starpniekiem, kas izdarīs investīcijas uh, pie gala saņēmēm, bet vienmēr ir attiecības ar, ar finanšu starpniekiem, un komisija nav vienīgā, kas šajā darbā tieši piedalītos. Komisijas ziņojums bija 2011. gada beigās par investīcijām Eh, finanšu instrumentu investīcijām kohezijas politikas mēģi sasniegšanai. Eh, un tika aplūkots periods līdz 2010. gada beigām. Šajā laika posmā eh, šiem mērķiem tika izmantot apmēram 10 miljārdi eiro, un no tiem 7,6 miljārdi bija ES resursi no Eiropas reģionālās attīstības fonda Investīcijas uzņēmos ir notikušas vairāk nekā 20 tūkstoši gadījumos, radot vairāk nekā 90 tūkstoši darbvietas. No otras puses, no 7,6 miljardiem eiro, kas ir uh, no Eiropas IADF izmantot, vairāk nekā 50% jau ir uzņēmos investēti, bet Turklāt bija vairāk nekā 3,6 miljardi eiro, kas tika mobilizēta no, kā papildu resursu no privātā e, sektora, piesaistotos šīm investīcijām. Bija arī investīcijas ilgspējīgai pilsētvidas attīstībai e, gandrīz 2 miljārdu eiro e, apjomā daudzās dalību valstīs, lielā skaitā dalību valsts. Mans kolēģis jau pieminēja būtiskos iegumus, ko sniedz finanšu instrumenti eh, salīdzinot ar grantu izmantošanu, un to var arī attiecināt uz kohēzijas politiku. Eh, tas pats eiro var tikt izmantots vairāk kārt, eh, mobilizējot vairāk resursus, finanšu instrumenti rada ienākumus, kurus var reinvestēt, investēt no jauna, bet finanšu instrumenti arī piesaista privātā sektora ekspertīzes, zināšanas, kas eh, kopdarbībā ar valsts sektoru var panākt daudz labāku rezultātu. Tā nu ir labs pamats sacīt, ka šis ir efektīvs līdzekļu izmantošanas veids, nodroš, tas palīdz nodrošināt, ka šīs investīcijas ir ilgspējīgas. Viens eiro, kas izmantots finanšu instrumentu palīdzību, var daudzus eiro piesaistīt kohēzijas politikas mērķiem un nodrošināt augstu projektu kvalitātu un ilgspējību. Vai jūs vēlatos lūdzu pabeigt, saka priekšsēdz, jā, paldies priekšsēdz. Tātad šo iemeslu dēļ finanšu instrumentu izmantošana nākotnē ir paredzēta lielāka, krietni lielāka nekā līdz šim kohēzijas politikas jomā. Jā, ir arī zināms problēmas atklāts esošā eh, programmēšanas eh, periodā. Nākamajam periodam mēs cenšamies šīs problēmas atrisināt un esam optimistiski noskaņot attiecībos to, ka um, uh, tas būs labs instruments izaugsmi un jauns darbietis radīt kohēzijas politiķu mērķis veicināšanu tad panākt. Paldies, tas bija īsi un skaidri, un tagad runās Dekrajan Kūra kungs, kurš ir atbildīgs par institucionālajām lietām Eiropas investīciju bankā. Nu, mums zināma institūcija. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos ievērot jūsu piešķirto runājamo laiku, taču vēlos atstāt arī zināmu iespēju ar savu runu. Tātad uzsvēršu tikai. Šis ir pirmais zīmējums. Un ar to mēs cenšamies eh, paskaidrot to, ka finanšu veids Finanšu veids, eh, kas tiek saistīts investīcijām, atkarīgs eh, no konkrētā projektā iezīmēm. Pirmkārt, ir svarīgi garantēt, eh, ka investīcijas ir ekonomiski izdevīgas. Tas ir izais punkts. Tas nozīmē, ka investīcijas ir nepieciešams sabiedrībai kopumā. Un, kad tas ir nodrošināts, tad var uzskatīt, ka projekts eh, ir eh, tad, ienesīgs un ir mazs riska līmenis. Un, un pēdējā sadaļā ir uh, negatīva finansiālā ietekme, un tas nozīmē, ka tad pēļņa ir pietiekami augsta, un kapitāla tirgi ir saskatījuši pēļņas iespējas, un ir skaidrs, ka šajā gadījumā ir nepieciešami granti saistībā ar negatīvo finanšu pēļņas iespēju. Tad e, attiecībā uz augstiem riskiem un zemāku izdevīgumu. Otrs zīmējums ir mēģinājums norādīt uz izdevīgiem elementiem katram no dalībniekiem, lai panāktu izaugsmes un darbvietu radīšanas centrālo mērķi 2020 stratēģijas ietveros. Eiropas eh, Savienībai, tad eh, šī trīs stūra virsotnē, tas ir veids, kā reaģēt uz šo stratēģiju, atbalstīt šo pol rīcību politiku. Finanšu instrumenti ir arī veids, kā garantēt finanšu disciplīnu. Jo, ja uh, nauda ir jāatmaksā, tad disciplīna kurā gadījumā ir lielāka. Un tad pastāv arī reizinātāja efekts, tad, tad iesaistīt privātā sektora resursus un labajā stūrī komisijas e, e, ieguvumi. Tātad e, politikas ietekmes pastiprināšana, reizinātāja efekta radīšana, kā arī finanšu kapacitātes mobilizēšana un finanšu institūciju ekspertīzes iesaistīšana. Savukārt, kreisajā pusē ir Eiropas Investīcija bankas grupas ieguvumi. Tiek optimizēts Eiropas Investīcija bankas grupas kapitāls, kā arī uh, tiek eh, pastiprināta pieņemtā vērtība Eiropas investīciju bankas grupas eh, pasākumiem. Un tad eh, piekti punkti, kas, mūsuprāt, ir svarīgākie saistībā ar galvenajiem finanšu instrumentiem. Man no sākuma ir visiem jāatgādina, ka Eiropas investīciju bankas grupa ir vienīgā Eiropas Savienības banka, kuru, kurām ir uzlikts Eiropas Savienības saistības, pienākumi un mērķi. Un šādā ziņā Tas varētu būt svarīgi tālākajā analīzē nošķirt starp operācijām tātad, Eiropas Savienībā un ārpus Eiropas Savienības. Eiropas Savienības iekšienē tā ir vienīgā banka, kur attiecās visām 27 dalībvalstīm ārpus Eiropas Savienības. Protams, ka tur ir ārējā bankas pārstāvniecība. Tur iesaistās citi starptautiskie spēlētāji. Otrakārt, finanšu instrumentam ir jābūt elastīgam saistībā ar tirgu, vietam jābūt vienkāršam, lai tiktu uh, uh tad, uh, ietaupītas uh, izmaksas. Uh, tam ir jāpadara maksimālāks reizinātāja efekts, un tam ir jābūt arī jākalpo kā katalizatoram. Trešais punkts. Mēs vēlētos, lai šie instrumenti vienmēr balstītos uz tā, ka tiek garantēti eksantes politikas mērķi. Uh, un ir atklātas ziņošanas sistēmas. Tomēr ir jāuzstāv arī zināmai neatkarības pakāpei Eiropas Investīcija bankas grupai, lai garantētu, ka tā tiešām eh, garantē šo pievienoto vērtību projektiem un lai garantētās investīcijas tiešām sniegtu ekonomisko iegumu sabiedrībai. Un pēdējais, piektais punkts ir eh, veicama eh, izvēle Tātad uh, vienādi spēles noteikumi un katalītiskā sadarbība, kura tiek uh, organizēta saistībā ar Eiropas Investīciju bankas uh, citiem finanšu, inst un citiem, citām finanšu institūcijām. Līdz ar to konkurences pakāpe, zinām, konkurences pakāpe ir laba, bet tajā gadījumā pienākumi ir attiecinājumi uz visiem. Paldies Dekrājam Kurkungam. Eiropas investīcija bankas. Prezentācija tā bija, un tagad būs Vērens kundze no attīstības bankas. Paldies! Pateicos arī komisijai. Šī ļoti svarīga diskusija, un tas kļūs vēl svarīgāks turmāk nākotnē. Taču, kā jau teica kolēģi, šie instrumenti nav nekas jauns. Tie tika izmantot jau daudzās institūcijās, īpaši Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka, kā arī Eiropas centrālā banka un saistībā ar Eiropas fondiem. Vēlos mazliet vispārināti pastāstīt par pāris punktiem un tad sīkāk par pašu pētījumu. Man nav prezentācijas ekrānos, bet jums ir pieejama informācija. Pirmkārt, vēlos teikt, ka finanšu instrumenti ir jāuztver pozitīvi, ne tikai tāpēc, ka mēs atrodamies šajā krīzes situācijā, bet raugoties uz to, ka šie instrumenti ir daudz saskaņotāki ar attīstību ar ilgspējīgu attīstību attiecībā uz investīcijām, lai šīs investīcijas būtu ilgspējīgas. Uh, kā arī, lai mēs radītu tirgus, vietējos tirgus, kas nodrošina finansējumu dažādiem sektoriem. Bieži, kad mums ir lielu apjomu granti, tad ir eh, grūti, lai vietējās institūcijas ilgtermiņā tās eh, attiecīgi investētu šos grantus un mēs vēlamies, lai šīm bankām būtu iespējas šīs investīcijas efektīvāk izmantot ilgtermiņā, un tādēļ es to tikai atbalstu, atbalstu, ka mums ir daudz saskaņotāki ar tirgu instrumentu, kas nodrošinātu ilgtermiņā attīstību. Otkārt vēlos teikt to, ko jau teica citi kolēģi ka šī ir iespēja uzlabot ekspertīzi dažādajās finanšu institūcijās, īpaši uzsverot Eiropas politiku mērķus. Un tās institūcijas, kas jau šodien mums ir pārstāvams, ir ļoti dažādas, ļoti unikālas. Un mūsu institūcija galvenokārt nodarbojas ar privāto sektoru, un 78% mūsu klienti ir no privātā sektora, un vidēji mums ir ļoti specifisks arī geogrāfiskais aspekts. Nu, bieži varbūt tas ir tā kā trūkums, ka mēs nepārklājam visas 27 Eiropas Savienības dalībvalsts, bet tajās valstīs, kur mēs darbojamies, mēs darbojamies ļoti efektīvi. Lokālajā līmenī mums ir dziļas ekspertīzes, ļoti specifiskas ekspertīzes, sektorālas ekspertīzes. Uh, piemēram, finanšu sektorā, kur mēs attīstam ilgspējīgus finanšu instrumentus, sadarbojoties ar finanšu ministriem arī. Mēs ļoti uzsveram to, ka ir nepieciešama tikai investīcija nodrošinājuma, bet arī ekonomiskā attīstība ievērojot Eiropas politikas mērķus, un ja kā projekti nenodrošina šos aspektus, tad projekti netiek atbalstīti. Mēs tam pievēršam īpašu uzmanību. Mēs īpaši atbalstam arī harmonizācijas efektus un raugamies arī uzmanīgi šajā kontekstā. Instrumentiem jābūt pietiekami elastīgiem, lai tie novērstu tirgus trūkumus, kāda pašlaik pastāv. Uh, Piemēram, investīcijas energoefektivitātē kādā konkrētā valstī, tiem ir jāņem vērā regulatorās normas, un mēs strādājam ar dažādiem ietvariem, lai varētu pārobežu jomā sasniegt vienādus mērķus. Ir nepieciešams zināms elastīgums, lai attiecīgi rīkotos ar konkrētām programmām, balstoties uz tirgus pētījumiem un ievērojot trūkums pašos tirgos piemēram, kā jau teicu, energoefektivitātes jomā. Un noslēgumā vēlos teikt, ka mēs ļoti atbalstam Eiropas Savienības finanšu instrumentus, taču ir viens, viena joma, kur privātie finanšu instrumenti nedroš, nenodrošina finansējumu, un šeit ir nepieciešama valsts finansējuma, Eiropas Savienības finansējums, Eiropas Savienības mērķi, un mēs nedrīkstam izliet zīdāni ar visu vanniņas ūdeni. Kādēļ mēs tieši um, tik stipri atbalstam šos finanšu instrumentus. Dažreiz, kad trūkst privātā finansējuma, tad ir, un kad jāsaskars, jāsaskars kādu konkrētu finanšu problēmu, tas ir ļoti būtiski, kā arī radot kapacitātes un tiešām strādājot ļoti specifiskās jomās. Mums ir jāvērtē viss šī aina kopumā, nevis tikai atsevišķu posmu. Paldies, paldies! Šulīna kungam vārds, Eiropas investīcija fonda pārstāvs. Merci beaucoup, monsieur président. Je vais être rapide et je... Paldies. Priekšsēdētāji varēšu izteikties īsi. Došu jums piemēru par finanšu instrumentu un tādējādi parādīs, mums svarīgākos punktus. Un tas jau sasaistās ar to, ko teica iepriekšējā kolēģi. Runāšu par mikrofinansējumu un par sociālo izslēgšanu. Šis instruments pastāvjot no 2011. gada no Eiropas investīcija fonda. Finansējums, eh, pirmais finansējums tika gūts no Eiropas Savienības nodarbinātības sektora. Uh, un vēlme pastāvēja atbalstīt tos cilvēkus, kuri bija izslēgti no finanšu sektora, lai viņi atkal varētu iegūt darba vietas, nodibinot savus uzņēmumus, saņemot šo mikrofinansējumu. Eiropas eh, banka arī atbilstīja šos mērķus, un kopā mēs ar institūcijām mobilizējam apmēram 200 miljonus eiro. Šie līdzekļi tiek uh, izmantot no 2011. gada līdz 2016. gadam. Tādējādi mēs varam piešķirt aizdevumus, sniegt garantijas, nodrošināt dalību, kā arī nodrošināt riska kapitālu. Šis instruments nodrošina mikrofinansējumu, kur tiek iesaistīts dažas kopienas bankas un arī citas sīkākas bankas, un mēs vēlamies panākt to, lai ar šo instrumentu mēs sasniegtu no sabiedrības izslēgtus cilvēkus, tā teiktu, radot jaunas darba vietas, jaunas uzņēmumus, jo tās sabiedrībai dod plašas iespējas izkļūt no bezdarba jūga. Un līdz šim var teikt, ka ir bijuši jau 84 miljoni eiro, kas tikuši izmantoti 13 valstīs, 27 miljoni tika jau izmaksāti ļoti daudziem mikrouzņēmumiem, un tas ir ļoti svarīgs piemērs, kā šāds instruments var tik ļoti ātri izmantots, kopīgi sadarbojoties naudas devējiem. Un ir ļoti svarīgi vairāki mērķi. Pastāv tāds investīciju projekts, kuru veido arī dažādi pārstāvi. Iespējams, ka var izmantot dažādas citas investīcijas, iesaistot tos Eiropas investīciju fondā, arī tostarp arī privāti investors. Vēl viena svarīga lieta ir riska sādala, kas ir būtiska riska instrumentu gadījumā, jo Eiropas Savienības devums nodrošina garantijas riskam, un šīs riska sektors eh, principā ir sarežģīts attiecībā uz investīcijām. Tātad šeit tiek radīts finanšu instruments, ko ar ko var piesaistīt citus investors un tādējādi sadalīt risku, lai samazinātu šo risku faktoru attiecīgajā sektorā. Šie 200 miljoni eiro, kas kopumā ir piešķirti, tie ir arī jāizmanto. Mēs ceram, ka sasniegsim 400-500 miljonus uh, eiro summu, kuru varēsim nodrošināt uzņēmumiem četru gadu laikā. Tātad no Eiropas kopienas uh, budžeta tiks izmanto tikai apmēram 100 miljonu eiro, un tas ir ļoti būtiski, ka mēs panāksim šādu summas pieaugumu. Vēlos pieminēt konkrētu projektu Nīderlandē kur kongress izmantoja 4 miljonus, lai nodrošinātu risku, bet ar šo naudiņu tika piesaistīti apmēram 20 miljoni banku aizdevumu no lielām Nīderlandes bankām, kas tagad atbalsta šos mikro uzņēmumus un tikai šos uzņēmumus. Priekšsēdājs pārtrauc runājotāju. Šeit ir jāpiemina arī būtisks elastīgums dažādo instrumentu sakarā jo tādējādi mēs varam pārklāt plašu finanšu tirgu skaitu. Paldies! Tagad vārds Gerhardam Himeram. Viņš pārstāv Eiropas MVU nodarbināto arotbiedrību. Paldies priekšādātāji, es priecājos, ka varu pārstāvēt savu iestādi un mazos vidējos uzņēmumus, kur ir viena no galvenajām mērķi saņēmējiem attiecībā uz Eiropas Savienības finanšu instrumentiem. Sākumā vēlos norādīt uz to, ka papildus finanšu instrumentu efektivitātei ir vēl viens iemesls, kāpēc mēs atbalstam šos finanšu instrumentus. Tas attiecas uz garantijām un uz to, ka šie instrumenti tik ļoti nesakropļo tirgu kā citi Runājot par esošajām programmām, mēs pēdējos desmit gados esam novērojuši to, ka ir daudzas ļoti pozitīvas pieredzes. Ir tikušas izveidotas daudzas garantiju schēmas vecajās dalībvalstīs, kā arī jaunajās dalībvalstīs. Un Eiropas programmas ir daudz devušas, lai stabilizētu MVU sektoru 2009. un 10. gadā krīzes laikā, taču, protams, pastāv arī problēmas. MVU atrodas, tā teikt, ražošanas ķēdes eh, beigu daļā finanšu instrumentu ķēdē. mēs saskatām, kādas ir šīs problēmas šajā ķēdē, taču īpaši esam pamanījuši, ka saistībā ar sarežģītiem regulējumiem ir ļoti grūti uzsākt projekts. Ir nepieciešama politiska intervence, lai šie instrumenti varētu strādāt. Otkārt, struktūra fondi un pašreizē struktūra fondu regulējums apgrūtina finanšu instrumentu izmantošanu. Ir ļoti daudzi projekti daudzos Eiropas reģionos, kur nebija veiksmīgi, jo bija grūti iesaistīt šos finanšu instrumentus saistībā, piemēram, ar līgumtiesību sektoru. Un labais ir tāds, ka komisijas un citu institūciju piedāvātie nosacījumi not taken by the market, then it's a use Instruments nav vajadzīgs, un no tā varētu izvairīties nākotnē. Tā attiecībā uz riska kapitālu. Eiropas komisija savos noteikumos ļauj atbalstīt riska kapitālu MVU, sniedzot garantijas riska kapitāla fondiem, uzņemoties zaudējumu sekšanu uzsākot eh, stimulus privātiem investoriem un tā tālāk, eh, tas eh, viss finanšu instrumentos ir aizliegts šobrīd. Tāpēc mēs neredzam lielu jēgu, lai no vienas puses būtu šāda regula, kura atļauj tādas lietas, kuras no otras puses savukārt programmas neatļauj. Un arī tagad jaunā kapitāla programma to neļauj. Es domāju, ka šeit varētu vērst tālākas diskusijas par lielāku elastīgumu attiecībā uz valsts naudas tērēšanu saistībā ar riska kapitāla fondiem. Un pēdējā lieta. Ir pārāk daudz dažādu programmu un instrumentu šobrīd pieejamas bankām un MVU, līdz ar to ļoti grūti gūt pārskatu par situāciju. Mēs esam ļoti priecīgi par to, ka ir šie jaunie notikumi, samaz, jaunie pasākumi samazināt programmas, samazināt instrumentu skaitu, radīt eh, šīs te platformas, lai harmonizētu sistēmas. Mēs eh, pilnībā to visu atbalstām. Un mēs lielā mērā atbalstām arī to, ka šobrīd ne tikai kredīta garantijas eh, tiek atbalstīts, bet arī garantijas citiem instrumentiem. Man ir tikai trīs minūtes. Un mēs esam priecīgi par to, ka struktūra fondi varēs tikt vienkāršo izmantoti ar, saistībā ar finanšu instrumentiem. Un pēdējā lieta saistībā ar komisijas priekšlikumu mēs attiecībā uz apvārdu 2020 uh, ir 150 uh, tūkstošu slieksnis. Attiecībā uz finansējumu parlamentā ir liels uh, spiediens uh, to paaugstināt līdz 500 tūkstošiem, līdz varbūt vienam miljonam, ja tas notiks, un šis te uh, eh, slieksnis tiks noteikts, tas nozīmē, ka MVU tiks, um, tiks izstumti no uh, apvāršu 2020 finanšu instrumentiem, tāpēc, ka MVU uh, ir nepieciešams uh, slieksnis uh, zem viena miljona riska kapitāla. Mēs, uh, domājam, ka šiem instrumenti, tad tie strādā paralēli šobrīd. Džeremī, piemēram, kāpēc eh, tas ir nepieciešams šīs izmaiņas, neviens nevar uz to sniegt atbildi. Varbūt mēs drīzāk varam eh, atteikties no šāda varianta. Paldies eh, par šo vērtīgo viedokli. Raugoties no lietotāju skatu punkta, tagad vārds Kristofam Budjonam, Viņš ir Francijas CDC eh, pārstāvs. Paldies! Jā, mēs esam spēcīgi, bet laika ir grūti. Mana prezentācija ir eh, rakstiskā veidā. Vēlētos norādīt dažām lietām. Eh, tika runāts par finanšu instrumentiem. Tad, tad CDC ir svarīga lieta Francijā, un mums ir liela pieredze. Līdz ar to mūs interesē finanšu instrumentu attīstība. Iepazīstinājām ar ziņojumu, ar datiem, cenšu, cenšoties novērtēt finanšu instrumentus Eiropas Savienības līmenī un Francijā. Un ziņojums ir pieejams, ja tas jūs interesē. Kopš 2007. gada CNC eh, ir interesēts Eiropas eh, dimensijā, jo sevišķi ilgtermiņa instrumentos. kopā ar Eiropas Investīciju banku mēs esam izveidojuši Eiropas līmeņa sistēmu, lai veicinātu ilgtermiņa finansēšanu un investīcijas. Ir vecais instruments Māgrī. Eh, Tad tur bija runa par ilgtermiņa pārdošanu un kopā ar citiem kolēģiem mēs izstrādājām tīklu, lai attīstītu Eiropas instrumentus riska kapitālam. Tātad runa ir par ilgtermiņa instrumentiem saistībā ar kapitālu un inovācijām. Un tiesībā uz tīriem finanšu instrumentiem man ir divas lietas sakāmas. Tātad jauni finanšu instrumenti jau pastāv, līdz ar to pastāv šāda pārstruktūrēšana jaunajā finanšu periodā. Un līdz ar to ir svarīgi optimizēt eh, komisijas eh, fondus ar šo jauno finanšu instrumentu palīdzību. Finanšu instrumenti ilgtermiņā, iepazīstoties ar 2020 stratēģiju, var redzēt, ka uh, kas eh, pamatā virza izaugsmē ilgtermiņā, tad infrastruktūras, inovācijas, MVU, izglītība, visas šīs lietas ir ilgtermiņa projekti un ir svarīgi mobilizēt investīcijas šajos sektoros, kā jūs zināt, tad pastāv ļoti liels vajadzības. Lai to darītu ar finansu instrumentiem, tie ir tiešām efektīvi, bet, uh, lai to visu padarītu vēl efektīvāk, mums ir uh, jāpadara, jāpaks, jāceļ efektivitāte. Kā to darīt um, saistībā ar uh, budžeta ierobežojumiem, saistībā, saistībā ar uh, finanšu instrumentiem, ir jāpiesaista uzkrājumi Eiropā un ārpus Eiropas, lai varētu finansēt uh, 2020 stratēģijas mērķus. Līdz ar to finanšu instrumentiem ir jābūt pārskatāmiem, tiem tos ir jābūt viegli, tu, tu, tas ir viegli jāizmanto. Ne tikai saistībā ar Eiropas Investīciju banku, bet arī ar citām bankām, kuras varētu būt interesētas. Un tad es domāju vēl, ka makroekonomiskajā līmenī ir svarīgi, lai Eiropas Savienība veicinātu instrumentus ilgtermiņa investīcijām līdzīgā projekta obligācijām, kuras uh, padara iespējami piesaistīt ilgtermiņu uzkrājumus, lai palīdzētu mums uh, izkļūt no šī te parādu aburtā loka. Paldies! Tad ziņojums, tad, tad eh, Krāverkungs, tā kā man ir maz laika, tad eh, izteikšos pavisam nedaudz. Tātad KFV ir ehm, grupa, kur attiecās uz trīs eh, biznesa vienībām, uz vietējo biznesu, MVU, uz ehm, mājokļiem, eh, pašvaldībām, starptautisko tirzniecību, komerciālo eksportu un finansējumu sniegšanu pārējais valstīm. Visās mūsu aktivitātēs Vācijā, Eiropā, un starptautiskā līmenī mēs īstenojam Eiropas Savienības programmas, un šodien es vēlētos jums sniegt uh, katrai no šīm programmām vienu piemēru. Sāksim ar Vāciju. Konkurētspējas un inovācijas ietver programmas uh, eh, CIP. KFV saņem uh, garantiju, kuru finansē CIP, un uh, šis te CIP ir iekļauts eh, KFV sistēmā, un šajā nelielajā bildītē jūs varat redzēt, kā tas viss strādā. KFV refinansē banku, un banka finansē MVU uh, eh, darba uzsākšanu, un tā kā bankas eh, tiešām nevēlas finansēt um, mazu uzņēmumu darbu uzsākšanu, tad uh, risks tiek dalīts, un KFV to var darīt tāpēc, ka 50% no riska tā dala ar CIP programmu. Un līdz ar to šī riska dalīšanas sistēma noveda pie uh, lielākiem uh, um, par, portfeļa apjomiem un nav, uh, nav šķēršļu, kādu ir parasti, uh, kā parasti ir šiem uzņēmiem, kuri uzsāk savu darbību. Eiro, uh, Eiropas piemērs - Elena. Šeit nav runa par riska dalīšanu, šeit uh, tiek uh, apvienots eh, tad, eh, liels eh, kredīts ar tehnisko palīdzību, un KFV sniedz kredītus investīciju programmām finanšu starpniekiem, un viņi finansē pašvaldības enerģijas un infrastruktūras projektos. Un tas noveda pie ilgspējīga investīciju mobilizēšanas tātad mazās pašvaldībās Un banku finansējums ir efektīvs eh, līdzekļu sadales veids un eh, da daudzveidīgs veids, eh, kā iesaistīt Eiropas investīciju bankas kolēģus. Līdz ar to šeit tiek apvienot vairāk Eiropas partneri. Un beigās vēlos sniegt starptautiskā līmeņa piemēru, Eiropa, piemērs par Eiropas Savienības un Āfrikas infrastruktūras trasta fondu. Uh, Te nav runa par uh, tehnisko palīdzību vai riska dalīšanu. Šeit uh, ir runa par uh, zinātības uh, apvienošanu. Uh, tad eh, banka sniedz eh, biznesa gadījuma piemēru, un tad eh, tiek spriests par to, kā panāks virs efektu ar zinātnības palīdzību. Tad kādu mācību esam guvuši? Finanšu instrumenti ir pierādījuši savu noderīgumu, un tie var kalpot par katalizātoru Eiropā un ārpus Eiropas. Uh, Eh, tie ir eh, sasnieguši kvantitīvus un kvalitatīvus virs efektus, un finanšu instrumenti ir jāizved uzmanīgā veidā, lai tie sniegtu pievienoto vērtību, un lai notiktu, um, un lai, um, lai um, tad Eiropā mums ir, tad skaidrs, ka ir jāiesaist arī Eiropas Institūta bankas kolēģi. Uh, Un eh, tad ir arī jāgarantē uh, Nacionālo finanšu institūciju iesaistīšana, kā arī īstenošanas procedūras un administrācija. Uh, tas viss ir uh, jāapdara pēc iespējas vienkāršāk. Paldies! Paldies visiem runātājiem! Paldies uh, par jūsu prezentāciju kvalitāti! Paldies par to, ka uh, ievērojāt spēles noteikumus! Vai kāds vēlētos izmantot iespēju un ko teikt? jo klātsoši ir analīžu autori. Esam uzklausījuši komisijas eh, eh, reakciju. Te ir runa par Eiropas finanšu institūcijām. Šeit ir klātsoši arī eh, šo sistēmu izmantotāji. Vai jums ir kādi komentāri šai sakarā? Jorāna. Paldies. Man ir daži jautājumi, komentāri. Es esmu referents ziņojumam par eh, projektu obligācijām, par kuru mēs balsosim pēc eh, šīs sanāksmes. Un ir dažas lietas, kuras vēlos eh, jums pajautāt. Pirmkārt, finanšu instrumenti nav nekas jauns. Tomēr mēs atrodamies jaunā situācijā. Mums tie būs vēl vairāk vajadzīgi, jo ir skaidrs, ka investīcija apjoms samazinās un ir ierobežojumi bankām, dalībvalstu budžetiem. Un tajā pašā laikā pieauga arī vajadzības pēc investīcijām. Un šeit man ir arī jautājums eh, banku pārstāvjiem. Jūs eh, runājāt eh, par ilgtermiņa investīciju jautājumiem. Ko tas praktiski nozīmē? Kas mums ir jādara, lai risinātu šos jautājumus? Vai jūs varētu nedaudz padziļināt atbildēt uz šo jautājumu? Uh, Un es arī atbalstu Džeims Spencer teikto un to, ko teica viņa kolēģi attiecībā uz uh, portfeļu pieeju, tāpēc, ka tā ir viena no lietām, kuru mēs uh, centāmies uh, iekļaut manā ziņojumā. Un es ceru, ka es gūšu atbalstu un mums, vajadzēs, mums vajadzīgs atbalsts gan attiecībā uz projektiem, lai tiktu iekļauti vairāki projekti, lai attīstītu mm, tātad vidē izmēru un mazizmēru projekts, bet arī saistībā ar finanšu instrumentiem tas ir svarīgi. Uh, Un attiecībā uz investīciju finansēšanu būtu interesanti uzklausīt. Tātad mums ir komisijas priekšlikums eh, projektu obligācijām. Pilotfāzē mēs varētu eh, runāt par šo terminu projektu obligācijas, eh, ņemot vērā šo te um, neizpratni par to, ka Eiropas Savienība ir e, iesaistīta obligāciju izdošanā, bet mēs neesam. Būtu interesanti no jūsu puses uzklausīt. Kā jūs skatāties uz šo komisijas priekšlikumu, kā mēs to varam uzlabot, vai ir kas eh, tāds, ko jūs varētu teikt? Eh, tad, tad mēs esam iepazinušies ar komisijas eh, priekšlikumu. Vai jūs vēlētos ierosināt kaut ko, ko mēs varētu iekļaut sarunu gaitā? Un visbeidzot, Savā ziņojumā es centos eh, pieturēties pie projekta obligācija pilotfāzes eh, un centos arī eh, norādīt uz diskusiju virzienu, uz citu um, veidu, kā var runāt par publisko sektoru Eiropas Savienībā, kuram vajadzētu būt vairāk iesaistītam obligāciju izdošanā. Kāds ir jūsu komentārs? Kāda ir mūsu pozīcija? Un arī komisija savā priekšumā minēja vajadzību radīt spēcīgāku obligāciju tirgu, kurš būtu ilgspējīgāks. Ne, nebija runa tikai par investīciju finansējumu. Savā ziņojumā esmu teicis, ka mums vajadzētu veicināt eh, šo te aizdevumu tirgu. Kāds būs jūs, jūsu komentārs? Paldies! Vai ir vēl kādi komentāri? Heida, vai jūs vēlties uh, uzdot kādus jautājumus? Vai arī tātad eh, diskusijas eh, beigās izteiksieties. Mūsu vidū ir arī pētnieks. Nu, CEPS, Eiropas pētniecības centra, Jorge Humuņas Perēr. Varbūt eh, jūs varētu izteikties. Paldies, ka ielūdzāt mani. Es šeit esmu ieradies, tāpēc, ka man ir jāveic pētījums Nu, tas eh, izvietais no šī pētījuma. Tiem vārdiem sakot, mēs koncentrēsimies uz priekšlikumiem tā vietā, lai koncentrētos uz to, kas eh, ir noticis līdz šim brīdim, jo par to jau ir bijuši pētījumi. Un tagad mēs cenšamies arī pētījumos izmantot eh, to pašu terminoloģiju, cenšamies m, ievērot atbilstību. Līdz ar to pētījumi būs savā starpā sasaistīti terminoloģiski un tiks paplašināti. Uh, Kopumā inovatīvi finanšu instrumenti ir noderīgi. Tas ir normāls rīcības veids un, un ir ļoti svarīgi nošķirt, kur ir nepieciešami granti un kur ir citas iespējas. Kad eh, cilvēki ir satraukšies par riskiem, man ir jāsaka, ka granti nav brīvi no riskiem, un ja mēs aplūkojam eh, pagātnes eh, piemērs, kā kopīgo lauksainsības politiku, kur kad kvots netika piepildīts un tika pieprasīta nauda atpakaļ, un tad bija termiņš, kad nauda atmaksāta, bet nauda netika atmaksāta, līdz ar to risks vienmēr pastāv. Un runājot par garantēju sniegšanu, tad šādās riskantās sistēmās cilvēki tomēr ir satraukšies. Un es domāju, ka Noteikumi Eiropas Savienībā parasti ir diezgan konservatīvi. Tā vietā, lai tie būtu riskanti, tie ļoti bieži ir e, tad, tad, e, pārāk brīvi no riska. Un e, tiek ieguldīts liels darbs pie tā, lai šie instrumenti pildītu Eiropas Savienības politikas mērķus lai būtu skaidri projektu izvēles kritēriji un tajos ir skaidri noteikts, kāda ir Eiropas Savienības mērķi, līdz ar to nav vajadzības pēc pārāk liela monitoringa, jo labāki ir kritēriji, jo labāki ir projekti. Un esmu tiešām priecīgs par to, ka ir atvērts durvis tam, lai uh, uh, apvienotu uh, kredītus un uh, grantus, jo sevišķi, lai garantētu MVU konkurētspēju, un es pats to zinu, ka daudz projektu nekad netika realizēti tāpēc, ka sistēma bija pārāk uh, stingra, un, un līdz ar to tagad ir parādījušās iespējas, uh, tad, uh, jo ši, šī sistēma ir uzlabota, un svarīgi ir, lai būtu daudz uh, lielāka kapacitātes veidošana bankās, lai bankas uh, būt labi informētas, eh, jo šīs sistēmas eh, tiek īstenotas ļoti ilgā laika posmā, līdz ar to mums arī ir nepieciešams skaidri notikumi, kā sadalīt darba pienākumus starp eh, Eiropas Investīciju banku, kurā ir zināmas pilnvaras. Un bankai, protams, ir, ir arī jāsaglabā savs status, citādāk tās zaudē savu kapacitāti samazināt procentu likmes. Līdz ar to Eiropas Investīciju bankai ir nepieciešami arī citi partneri, lai reaģētu. Un līdz ar to arī noteikumiem jābūt ļoti skaidriem, lai sabiedriskās finansu institūcijas eh, varētu šeit spēlēt lomu. Un lai tās būtu atbildīgas, eh, ka tās darbojas tādās vietās kā parlaments. Tas viss ir mm, skaidri jānosaka. Un es domāju, ka ir svarīgi, lai šie instrumenti atbilst konkrētiem noteikumiem. Kā jau es teicu, tātad eh, Eiropas pievienotās vērtības politika šajā ziņā joprojām ir jautājumi, jo sevišķi, kad ir valsts bankas, kā tās var iesaistīt, lai tās eh, gūtu labumu arī no tām institūcijām, un lai nenotiktu vienkārši aizvietošana. Mums ir jāskatās arī uz stabilitāti un risku, bet, kā jau es teicu, šobrīd eh, attiecībā uz stabilitāti un risku noteikumi iet pret risku. Un es nedomāju, ka budžetam ir liels risks uzlikt šeit eh, instrumenti ir nelieli, eh, tad, ja tos pretnostāt pieprasījumā, mums ir jāgarantē, ka īstenošana tiek veiksmīga, tāpēc uzskatu, ka kapacitātes veidošanai ir jāspēlē daudz lielāka loma, ir jābūt eh, daudz vairāk kapacitātē, jo sevišķi valstīs, eh, kurām nav struktūras, ir jātajās bankās. Pēc brīža beigšu savu uzstāšanos. Un viena lieta, ko mēs vēlte, vēlamies šeit izdarīt ar šo pētījumu, tad, tad saskatīt, kāda ir institūcija loma, jo sevišķi parlamenta loma. Ir daudz atvērti jautājumi, un mēs eh, centīsimies iesaistīt visus un gūt labu pārskatu par to, ko nozīmē šie priekšlikumi nākotnē, tāpēc, ka šobrīd eh, tas nav tik skaidrs. Un tas ir viss no manas puses. Paldies! Paldies! Tad bija tātad sarežģīti jautājumi. Spencer kungam, Bordion kungam. Spencer kungs, lūdzu. The, uh... Paldies, priekšsēdētāj. Projektu obligāciju uh, mārķiešanas jautājums man šķiet izšķirošais ne ekspertam tādam kā man. Ir tā, ka projekta obligācijas šķiet uz pirmo atsuzmetienu līdzīgas citām uh, obligācijas schēmām, kas ir ierosināts. Šeit ir jānošķir skaidrāk. Tika runāts par kredītu uzlabošanu vai izaugsmas uzlabošanu, kā es sacīju, un tas tā kā tiešāk varbūt raksturot, pa ko ir runa. Tad ir runa par uh, formulējumiem, par vārdiem, un es atgriežos pie jautājumu, ko es iepriekš biju pacēlis, ka es budžeta tekstā ir jāprecizē apzīmējumi, lai katram, kurš vēlas ES budžeta tekstu citēt, kā es to bieži daru, saprastu, ka ir runa par dažādiem instrumentiem dažādās vietās. Es ierosinātu, ka KFV un CBC komentētu par ilgtermiņa investīciju vajadzībām. Un varbūt es arī visbeidzot varētu uzsvērt, ka ir svarīgi, lai būtu skaidrs juridiskais pamats. Pamat, padom acīm redzot ieņem tā diezgan stingri pozīciju un būtu ļoti neveiksmīgi, raugoties uz finanšu instrumentu izmantošanu nākotnē, ja uh, juridiskais ietvers būtu pārāk uh, neelastīgs. Vai jūs varētu kaut ko sacīt par portfolio pieeju? Tas bija arī konkrēts jautājums, cik tas ir svarīgi. Laikam jūs jautājumam divas daļas. Pirmais, es to ļoti pragmātiski atbildēšu. Jūs nevariet tūkstošu projekts ar tūkstošu dažādiem menedžeriem pārvaldījiem nav kopīgi risku uh, pārvaldības metode. Uh, tas ir pirmais, tad, tad organizatoriskais otrkārt. Ja jūs strādājat ar daudziem dažādiem instrumentiem, jums ir jākonsolidē tie pēc funkcionēšanas veida, uh, jābūt pieņēmumiem, tirgiem arī ir emocijas un atmiņa, un ja jūs tos apvienojot, iet eh, dažās nozarēs, tad jums var būt skaidrs eh, kopējo risku profils ar skaidriem indikatoriem, bet tādēļ jums ir nepieciešama vienota riska kultūra vai riska pieeja. Eh, lai cilvēki, kas nāk no dažādām organizācijām, viņiem būtu vienoti izpratne par uh, Eh, riskiem un projektiem. Tas ir ļoti nozīmīgi. Es ceru, ka es līdz to jūsu jautājumu esmu atbildējis. Paldies, Podņokungs. Ok, thank you. Well, uh... Paldies. Tad vispārīgi piebildu. Nav vienkārši vispār izteikt, vispārīgi piebildu, jo jautājums ir sarežģīts. Bet, ja mēs raugamies uz jaunām finanšu instrumentu idejām, tad vajadzētu raudzīties, kur ir e, kaut kādas pazīmes, ka tirgus nedarbojas. Mums vajadzētu darboties tikai tādās nišās, kurās tirgus nedarbojas. Un runāt par ilgtermiņu finansējumu, tirgus nedarbojas tur, kur ir runa par ilgtermiņu investīciju privātu refinansējumu. Daudz investoru vai privātās bankas no šī uh, biznesa e, iet ārā, un tā varētu būt vadlīnija, kā finanšu instrumenti jauno periodu struktūrē. Tātad, e, tur, kur tirgus nedarbojas, tur varētu darboties, tikt izmantot šī instrumenta. Paldies! Bordion kungs, lūdzu. Runājot par uh, aizdevumiem, ir jāraugās uz to, ka komisija runāt par šiem 200 miljardiem eiro, tie vēl joprojām ir jāanalizē un runājot par šiem projekta aizdevumiem, tas ir pirmais solis uz kapitāla aizdevumiem. Mums ir nepieciešams tirgus, kur ir augstvērtīgi emitenti, kur var piesaistīt investors, taču Eiropas Savienībai ir jāsaprot pirmkārt, kā ir nepieciešama attiecīgs kontrols ietvars, piemēram, Bāzele 2. Tas ir ļoti diskriminējoši nelieliem kreditoriem, un šeit pastāv zināmas pretrunas. Mēs vēlamies attīstīt šos projektu aizdevumus, taču cilvēkiem ir jāinvestē Eiropā, un kā tad mēs varam diskriminēt tos cilvēkus, kuri būs tad attiecīgi vadošie, vadošie šajā jomā. Ļoti svarīgs komentārs, saka priekšsēdētājs, tiešām svarīgs. To mēs ņemsim vērā un nodosim mūsu kolēģiem, kas strādā citos parlamenta komitejās, īpaši ekonomikas un monetārajā. Viņiem ar to ir jānodarbojas. Vai ir vēl kāds, kas vēlas izteikties? Varbūt Eida tad vēls kopsavilkumu apkopot. Paldies, priekšsēdētāji. Šodien mēs dzirdējām ļoti daudz runātāju un bija diezgan liela vienprātība attiecībā uz finanšu instrumentu analīzi. Protams, šie instrumenti tika aizstāvēt un atzīt, un es domāju, ka šāda pati vienprātība pastāv arī mūsu vidū. Mēs atbalstam šo finanšu instrumentu, mēs atbalstam to, ka šis privātais un publiskais kapitāls tiek mobilizēts, jo šobrīd diezgan grūti piesaistīt kapitālu, lai finansētu liels projektus. Lielākā daļa finanšu instrumentu saskaņā ar analīzi ir pasnie, sasnieguši savus mērķus, ir arī zināmi trūkumi, un pastāv vienprātība arī par uzlabošanas priekšlikumiem. Vienkāršošana, lielāks eh, caurskatāmīgums, eh, labāka izpratne, mazāk ir konkrētāk jānosaka darbības joma. Šīs ir tās lietas, kas ir jāuzlabo. Vairāk kārt tika pieminēts arī elastīgums un pielāgošanās tirgus vajadzībām. tiek izstrādāts arī pētījums attiecībā uz vēl vienu svarīgu elementu, proti, kāds ir viedoklis par jauniem komisijas priešlikumiem, jo mēs pielāgojam mūsu mērķis komisijas priešlikumam. Mēs, protams, par to vēl diskutēsim. Manuprāt, 10. maijā mums būs pirmā viedokļa apmaiņa par šo punktu un vēlos pateikties visiem šodien runājošiem, kuri arī pieturējās pēc piešķirtajām piecām runāšanas minūtēm, un ik viens tiešām uzsvērs konkrētās, konkrētos punktus savā jomā, tādēļ mēs guvām labu pārskatu un guvām arī priekšstatu par konkrētiem projektiem, kas ļāva labāk izprast visu kopainu. Tiešām liels paldies visiem runātājiem. Paldies, Aida! mēs parūpēsimies par to, lai šī analīze tiktu publicēta attiecīgajā parlamenta tīmekļa vietnē. Un rīkosimies arī saskaņā ar referentes ieteikumiem. Paldies visiem uzaicinātajiem runātājiem, jūs esat brīvi. Cienījamie kolēģi, Tad, kad, ja vēlties pamest šo zāli, lūdzu, uzvedieties klusi, netraucējot pārējos, jo mēs nevēlamies lieki traucēt mūsu sēdi. Iespējams, ka ļaušu pāris sekundžu pauzīti, kamēr runātāji pamet zāli, tad varu paziņot, ka notiks balsošana. Paņemiet savus balsošanas kartiņus. Mums ir tehniski ļoti sarežģīta balsošana par Gorana fērmas ziņojumu paredzētu. Taču tā, pirms mēs balsosim par Gorana fērma ziņojumu saskaņā ar Eiropas komisiju, uh, mēs balsosim par vienīgo līdzekļu piešķīrumu, kas ir paredzēts šodienas darba kārtībā. Tad, tad lūdzu atstāt zāli tās personas, kuras vairs nav ieinteresētas turpmākajā darbā mūsu komitejā. Dodu jums vēl pāris sekundžu laika. Varat sagatavot balsošanas sārakstus kā redzu, dažām grupām vēl nav šo sarakstu. Liberāļi, piemēram, nezin, par ko īsti runa. Redzu, ka ir slikti skolnieki, kuri nav paņēmuši līdzi savas balsošanas kartītes. Nu, man izņēmuma kārtā tā tomēr ir līdzi. Labi. Sāksim darbu. Balzānī kundze nav klāt, bet Garants, lūdzu, vārds tev. Paldies. Jā, kolēģis, eh, atvainojos, jo viņi sacīja, ka ir runa par jautājumu, ko attīstības komitejā ir runāts lūgums 25 miljonus no um, Eh, pārtiks palīdzības budžeta pozīcijas uz pārtiks pozīciju pārcelt. Frančeska to ir aplūkojusi un viņa vēlas sacīt, ka viņa atbalst šo attīstības komitejas eh, lūgumu. Ļoti labi. Ņemam to vērā. Kurš par? Par monetārās palīdzības līdzekļu piešķiršanu. Paldies pret. atturās. Paldies, pieņemts. Vienbalsīgi mīnus viens. Nu, tad pievērsīsimies Garana Ferma ziņojuma balsojumam, kas tehniskā ziņā ir diezgan kompli komplicēts. To var jau pateikt tagad. Ir projekts regulai un rezolūcijai. Dominikas Enriks vēlējās izteikties. Paldies priekšēdētājai. Šis ir diezgan kompleks ziņojums. Laiks bija ļoti īss, taču mūsu sadarbība bija ļoti laba ar referentu. Taču vēlos lūgt. Notika izmaiņas pēdējā minūtā, minūtē un ir vēl viens papildu grozījums un pašreizējā kompromisa redakcijā tika pievienots punkts kompromisa D. Tātad runa par kompromisu D. Šī ir līdzīga norāde, kāda tika pieņemta F kompromisā. Taču mēs pieprasījām dalītu balsojumu par kompromisu E Un tāpēc mums tāds nepieciešams arī par D, jo citādi mums nebūtu vienprātības, ka mēs par vienu balsojam šādu un par otru citādi. Tātad pirmā daļa līdz 2DC apakšpunktai, apakšpunktam, kurš sākas ar becomes unefficiently. Un otrā daļa pēdējā rindkopa 2EC un tas būs saskanīgi ar dalīto balsojumu par F kompromisu. Nu, es ceru, ka pietika ar manu skaidrojumu un visiem viss ir skaidrs citādi. Nevaldītu saskaņa vienotība mūsu darbā, ka mēs par vienu balsojam dalīt un par vienu nē. Paldies, Andrija kungs. Eh, tagad referentam vārds. Paldies. Enrikas kungam Es tiešām novērtēju ļoti labi labo sadarbību ar ēnu referentiem. Mums bija daudz ēnu referentu tikšanos. Es īsti nesapratu, kur mums jādala šis kompromisa dēļ. Vai jūs varētu atkārtot, kur mēs dalām šo kompromisu? Rika kungs, lūdzu, atkārtojiet. Tātad D kompromiss. Vēl uz dalīto balsojumu. Pirmā daļa līdz pēdējai rindkopā un pēdējā rindkopa atsevišķi. Tātad pirmā daļa līdz vārdiem becomes efficiently available. Tad mēs dalām divi DC Goran. Kā es sapratu, mēs vēlamies izsvītrot pēdējo rindkopu. Es, protams, atbalstu šo dalīto balsojumu, taču politiski, protams, es nepiekrīstu. Jo viens no uzklausīšanas rezultātiem mūsu darbsimnārā būtu tāds, ka Nu, ka tas deva iemeslu iekļaut šo rindkopu, taču tehniskā ziņā tiešām neiebilst pret dalīto balsojumu. Labi, tā tad. Svarīgi ir, lai ik viens saprata, kur mēs dalām šo tekstu. Un tad ēnu referenti noteiks, kā jābalso. Citu jautājumu nav, tad lēni sāksim darbu, lai nebūtu kļūdu. Tātad jums visiem ir pieejams balsošanas saraksts. Sāksim ar kompromisu A. Tātad A kompromiss, kas ir identisks ar G kompromisu, kompromisu G. Tātad, ja balsojam par kompromisu A, tad spēkā ir arī kompromiss G referentus, taču tā ir, vai ne? Tātad par A kompromisu. Par. Jā, ir balsojums pa daļām, es atvainojos. Tā tad pārāk strauji pat man. Pirmā daļa par. Pret. Atturās viens. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pret atturās. Paldies. Pieņemts. Trešā daļa par pret atturās. Pieņemts. Ceturtā daļa par. Aha, ļoti interesanti. Pret. Nu, šeit mums jāveic elektronisks balsojums. Sākam balsot. Viens pār no Jensens kundzes puses, jo viņai ir problēmas ar modeļu noteiktmoloģiju. Tātad sākam balsot. Beidzam balsot. liberāļiem viss notiek, tāda nav jāpieskaista, 15 pār, 17 pret noraidīts, 4. daļa noraidīta, 5. daļa par, pret, atturas, noraidīts. Tātad pieņēmām tikai trīs daļas šajā kompromisā. Uh, Referenti, vai varam pieņemt? Nu, kā tas attiecīgi ietekmē šo kompromisu gā, ja tā drīkst teikt? Tas jau ir tas pats balsojums. Tā pirmās trīs daļas ir vienādas, to apstiprina arī referents. Tātad kompromiss gā ir pieņemts attiecībā uz šīm trim daļām. Tātad ar šo vienu balsojumu mēs noklājām abus kompromisus. Un tagad pie 42. grozījuma. Durantas kundzes grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Tad mums ir divi identiski, 6 un 11 par, pret, atturas pieņemts. 12 ir tikai tehnisks, nav jābalso. Kompromiss B par pret atturas, viens atturas pieņemts. 15. grozījums. Referents pret par jāpārbauda elektroniski. Es nebalsoju, jo ir pārāk daudz tautas partijas pārstāvu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 17, 17. Tā tad noraidīts. Noraidīts šis grozījums. 16. grozījums. To jau pārklāja B kompromiss un tagad kompromiss C par pret. Viens atturās, viens pret pieņemts. Astotais grozījums par pret atturas pieņemts. 46. grozījums Ešvorta. Referents pret, kurš par? Vispārie pret, atturās, noraidīts. Kompromiss D. Ar balsojumu par daļām, kur Enrika, Rikē kungs pieprasīja, tad pirmā daļa kompromisā D par pret. Divi pret, atturās. Pirmā daļa pieņemta. Otrā daļa. Acīm redzot, ir dažādi politiskie viedokļi par. Liberāļi īsti nezina labi. Tātad elektroniski. Otrā daļa D kompromisam. Sākam balsot. Visi nobalsojuši beidzam balsot. 11 pār 23 pret noraidīts. Turpinām ar kompromisu E par pret atturās pieņemts. Divdesmit trešais grozījums itri par pret atturas pieņemts. 24. Referents pret, kurš par? Tautas partija pret. Visi atturās, noraidīts. 25 jau nobalsos 26 referents pret, kurš par? Neviens, kurš pret? Visi. Atturās noraidīts. 11. grozījums par. Pret. Viens pret atturās pieņemts. 12. par. Pret. Viens pret atturās pieņemts. 14. grozījums. Tehniskas dabas nav jābalso. Kompromiss F. Tautas partija vēlas balsojumu pa daļām. Pirmā daļa. Tātad pirmā daļa par pret atturās pieņemta pirmā daļa. Otrā daļa. Šeit nepieciešams balsojums pa daļām, ja es saprotu pareizi, ir iespējams grozījums. Nē, tā nav. Tātad balsosim par otro daļu bez iespējamā grozījuma mutiskā grozījuma. Līdzstrādnieki māja ir galva, tātad otrā daļa par. Balsojam elektroniski. Ir ļoti plašs viedokļu klāsts. Sākam balsot. Beidzam balsot par otro daļu 10 pret 23 norādīta. Tagad pie mutiskajiem grozījumiem, ja to saprotu pareizi. Göran. Jā, var izteikt jūs īsi. Tie ir izdalīti visiem oriģinālais priekšlikums. Bija tāds, un mēs mainam ar shall be reused. Rekī kungs uh, ieteica, un mēs arī vienojamies par to, ka izmantosim vārdu may shall vietā. Jā, tieši tā. Tātad mēs, mums tekstā ir vārds mei, nevis šau. Ļoti būtiska izmaiņa. Kurš ir par šo mutisko grozījumu? Paret, viens pret atturās, pieņemts. Tātad mums bija balsojums par visu kompromisu F. Tad varam sākt ar kompromisu G, par ko jau arī nobalsojam, balsot par kompromisu A. Jūs noteikti atceraties, kā mēs balsojam, un tagad ķersimies pie 17. grozījuma. No satiksmes komitejas referents ir pret, kurš par, elektroniski, balsojam elektroniski. Sākam balsot, balsojam, beidzam. 23 pār 11 nē, pieņemts. Pārējie atkrīt. Pievērsīsimies apsvērumiem. 15. grozījums un 1. grozījums, kas ir identiski. Referents pret, kurš par, pret, atturās, ir vairākums pār pieņemts. Otrais grozījums, referents pret, kurš par, pret, atturās, noraidīts. Pirmais grozījums par piekto apsvērumu par, pret, atturās pieņemts. Otrais grozījums. Kurš par pret atturās pieņemts. 16. grozījums atkrīt. Kompromiss H par pret atturās pieņemts. 18. grozījums Rikē kunga referents pret balsosim elektroniski. Sākam, beidzam balsot. Ir tehniskas dabas kļūdiņa. Atkārtojam balsojumu, atvainojiet. Izskatās, ka sekretariāts guļ. Bal sākam balsot, turpinam balsot, beidzam balsot. Tātad 22 par, 11 pret pieņemts. 19. grozījums Paksas kunga. Referents pret, kurš par, pret, paldies, saturās, tautas partija mazākumā noraidīts. Ceturtais grozījums. Referents par, kurš par? Pret. Atturās. Pieņemts. Tagad balsosim par otro daļu 20. grozījumā papildus, kurš par, pret, atturis, noraidīts piektais grozījums no transporta komitejas, referents pret, kurš par, pret, visi atturās, noraidīts. 21. grozījums Durants Kunds, referents ir pret, kurš par, pret, atturās. Tagad Pirmais grozījums par desmito apsvērumu punktu par pret atturās noraidīts. 22. grozījums ar mutiskajiem grozījumu. Referents par, kurš par, pret, atturās. Pieņemts, taču pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Trūkst vienas balss. Beidzam balsot. Aha. Tagad drīkst balsot, bet beidzām jau balsot. Ļoti interesanti. Tautas partija ir pret. Tātad 16 pret 17 pār. Noraidīts. Nu, parasti tas būtu noraidīts. Tātad vēlreiz sākam balsot, un šoreiz drīkst arī piedalīties. Nu, vai es neesmu lielisks? Jo trūk taču vienas balss. Viss ir nobalsojuši. Sešpadsmit pār, astoņpadsmit pret. Nu, tagad viss ir skaidrs. Kāds laikam mainīja savu viedokli. Tas bija par 22. grozījumu. Turpinam ar 23. grozījumu. Par, pret, atturās pieņemts. 24. Durants kundz pret, kurš par, pret, atturās noraidīts. 25. Ašvorta. Referents pret, kurš par, klāt neviens. Nē, tomēr. Neredzēju jūs pret, atturās, noraidīts. Itre divi. Šeit balsojums pa daļām. Pirmā daļa par publisko finansējumu, referents par, kurš par pret atturas. Pirmā daļa pieņemt, otrā daļa referents pret, kurš par pret atturās, noraidīts. 26. grozījums Rikai par, pret, viens pret, atturās pieņemts. 27. Identisks ar trešo, dal, balsojums par daļām, pirmā daļa Tātad šī teksta daļa preferencē par, par, pret, atturās, pieņemts. Otrā daļa. Par, pret, liberāļiem tas nepatīk, atturās, pieņemts tad, tad vairākums atbalsta arī otru. Tad trīs identiski grozījumi. Nē, sākumā itre četri pret, kurš par balsojam elektroniski. Drīkstu arī piedalīties. Jensens kundze, mēs tātad 17 pār, 16 pret, pieņemts. 28.6. grozījums, kas ir identiski, saskaņot ar 4. referents pret, kurš par, pret, atturās, noraidīts. Piektais grozījums, itre 5. Referents pret, kurš par, pret, atturās, noraidīts. Septītais grozījums, trans septiņu, referents pret, kurš par, pret, paldies, atturās, noraidīts. Kompromiss I. Tātad balsojums dalīts par pēdējo teikumu Tātad balsojam pēc šī pēdējā daļas pār pret. Viens pret atturās pieņemts. Atsevišķs balsojums kopā par šo atsevišķo pēdējo teikumu par tautas partiju, pret, neatvainojiet, Referents nav nu ieslēdz mikrofonu. Nu, vai mēs balsojam par šo dzēš, dzēšanu vai par tekstu? Mēs balsojam par šīs pēdējā teikuma izsvītrošanu. Tātad, while after 2013 tika izsvītrots. Nu, tad es esmu pret šo izsvītrošanu. Jā, bija būtiski to noskaidrot, kurš ir par, par šo atsevišķo balsojumu. Kurš ir par šo izsvītrošanu? Kurš pret? Pārbaudam elektroniski. Sākam balsojumu. pietrūkst vienas balss, vēl joprojām pietrūkst vienas balss. Es nobalsoju. Labi, beidzam balsot. 22 pār, 11 pret. Pieņemts. Tātad izsvidrosim šo teikumu daļu. Kompromisā viens. Septītais itre, referents pret, kurš pār pret, visi atturās, noraidīts. 32. Rikē, referents atbalsta, kurš par, pret, viens pret, atturās, pieņemts. J kompromiss par, pret, viens pret, atturās, pieņemts. Itre 9 referents pret, kurš par, pret, atturās, noraidīts. 35. Durants Kūns par, pret, viens. Balsosim elektroniski. mums jau trūkst cukura, redzu, ka rokas vairs neceļās tik raiti, beidzam balsot, 11 pār, 22 pret, noraidīts. Nu, to nevarēja tā saskatīt. Turpinam ar apsvērumu punktu 20c, kurš par, kurš pret, atturās, noraidīts. 60, 36. grozījums Durāns kundze par, pret, pārējie atturās noraidīts. 37. Rikē referents pret, kurš par, pret, atturās, pieņemts. Desmitais itre referents par, kurš par, pret, Paldies, atturās, pieņemts. 38. grozījums Rikē, referents atbalsts, kurš pār, pret, atturās, pieņemts. 39. grozījums Durants Kūnas, referents pret, kurš par, zaļie, pret, vairākums atturās, noraidīts 13. 11. atvainojiet, par, pret, Paldies. Pārbaudīsim elektroniski, man šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudīsim. Beidzam balsot. Raimer, tu nokavēji. To mēs piefiksēsim protokolā, Raimers mainīja savu balstu, tad 20 pret 12, viens atturās atbalsta. Un elektronisks balsojums par visu ziņojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 31 pār, 1 pret, 2 atturis, sirsnīgi apsveicu referentu. kā arī paldies visiem ēnu referentiem. Tas nebija viegls darbs, un balsojums arī ne, jūs strādājāt visu nakti cauri. Kā tas ir zināms, tiešām apsveicu jūs. Nu jā. Tu jau kaut kas. Kolēģi, Turpināsim darbu. Esam eh, beiguši darbu pie balsošanas. Eh, un tagad eh, ziņojums par Eiropas satelīta navigācijas sistēmu īstenošanu. Karvaljo ziņojums. Referents kundze, lūdzu, jums iedod vērts. Jā, pirms es tagad runāšu par Galileo ziņojumu, es vēlētos izteikt cieņu mūsu kolēģim Portašam. Šī ir bēdīga diena visiem, kam vēl bija paredzēts skopdarbs ar šo kolēģi. Darbs šajā komitejā bija ļoti motivējošs Migelam uh, sarežģītā dzīves posmā ja es jūs pārtraukšu, bet man tika teikts, ka bija vēl balsojums par Lavijas ziņojumu, atzinums uh, uh, lauksaimniecības komitejai. Atvainojiet, ka es jūs pārtraucu, piedošana tiešām. Nu tad tomēr tagad eh, balsosim par Lavijas ziņojumu. Viens vienīgs bal, uh, grozījums ir iesniegts. pirms jūs atstājiet zāli, jo daži vēlas pēc balsojuma doties projām. Tātad balsošanas saraksts ir visiem priekšā. Andrēsens kundze ir iesniegusi grozījumu. Nu, viņa vēlas svītrot, principā pārpret, atturās noraidīts, pārlabīt ziņu un kopumā pārpret, atturas pieņemts. Sirsnīgi sveicam referentu. Atvainojiet, ka Varjā kundze, kad es jūs pārtraucu. Tagad lūdzu turpiniet. Jā, daži vārdi, lai izteiktu cieņu mūsu kolēģim Portaškungam. Arī mums šī ir tiešām bēdīga diena visiem, kam vēl bija paredzēts ar viņu strādāt kopā darbs ar kolēģiem komitejā Portaškungam bija ļoti motivējoši arī šajā sarežģītajā dzīves posmā. Bet e, es tagad vēlos enerģiski turpināt darbu tieši e, izrādot godu Portaškungam, jo tieši to pašu viņš būtu arī darījis noteikti. Tagad turpināšu angļu valodā. Sasībā ar komisijas priekšlikumu īstenot un izmantot Eiropas satelīta navigācijas sistēmu Galileo programma ir izveidota lai tiktu radīta Eiropas eh, navigācija, satelīta navigācijas sistēma. Šīs eh, abas eh, programmas rada vienotu navigācijas sistēmu, un pilnā sistēmā būs 30 satelīti un tiem piesaistītā zemes infrastruktūra. Tur būs elektroniskās tirzniecības jautājums un tā tālāk. Lielākā daļa no finansējuma, kas tiek izmantota eh, Galileo un eh, Etnos eh, programmās, tie ieplūdīs Eiropas ekonomikā. Un tagad pievēršoties komisijas priešlikumam, komisija ir ierosinājusi, ka ir izveidots jauns finansēšanas ietvars šīm divām programmām. Es vēlētos teikt, izteikt komisijai komplimentu par līdz šim veikto darbu, jo sevišķi es atbalstu priešlikumu turpināt finansēt šīs programmas eh, nākamā DFS ietveros. Komisija ir piešķīrusi 7 miljonus saistībā ap apropriācijās, balstoties uz 2011. gada cenām. Tātad 7,9 miljoni pašreizējās eh, programmas ietveros. Tur ir arī finanšu aploksne kura attieksies uz potenciāliem finanšu un eksploatācijas riskiem, un šīs apmūks vērtība ir 150 uh, eh, tūkstoši eiro. Un kopumā tad būs arī drošības uh, spilvens. Uh, jo ir jāievēro sākotnējais budžets vai arī DS 17. pāns. Tas būtu jāgroza ar vienbalsīgu lēmumu un ar parlamenta konsensu. Šis eh, apjoms līdz ar to ir ierobežots Eiropas Savienībā. Un eh, komisijas ierotinātājs eh, ri, risinājums ierobežot finansējumu lieliem infrastruktūras projektiem, to var, par to var spriest ar DSF uh, sarunu vedējiem saistībā ar uh, tad, uh, citiem infrastruktūra projektiem. Es vēlētos uh, ieteikt, uh, ka jāatcerās, ka DFS no 7. līdz 13. gadam bija nopietni uh, nopietni izmaksu pārsniegšanas gadījumi, un līdz ar to DFS tika pārskatīts, eh, lai tiktu iekļauti 1,3 eh, miljārdi eiro pēc garām sārunām starp Eiropas parlamentu un padomi. Komisijai dēļ gūtās mās, mācības eh, programmas realizācijā jaunā eksploatācijas fāze tā ir mazāk riskanta saistībā ar izmaksu pārnesi kā bijis iepriekšējos gadījumos attīstības fāzes eh, gaitā. Un līdz ar to es vēlētos sniegt savu spriedumu par komisijas eh, lēmumu. Ir trīs galvenie aspekti, eh, kuri ir šajā atzinumā. Pirmais aspekts ir tāds, ka gadījumā, ja, tiek, ja rodas neparedzēti finanšu pienākumi, uz šiem pienākumiem at, attiecas um, starpības starp DSF griestiem Un eh, tas šādā veidā necieš citas vērtīgas eh, programmas. Otrakārt, ir nepieciešams garantēt, eh, lai budžeta iestāde tiek informēta par galvenajām fāzēm šīs regulas īstenošanā. Dalībvalsts pārstāvju komitejas vietā tad tāda pastāvēs līdz šim laikam, Eiropas eh, parlaments ir jāiesaista šajā informācijas un monitoringa procesā. Jo sevišķi ir jāuzsver vajadzība komisijai informēt Eiropas parlamentu un padomi. Gadījumā, ja parādās nekontrolējami riski, kas var radīt uh, nopietnas problēmas programmu realizācijā saistībā ar laika grafiku vai izmaksām. Un visbeidzot, trešais aspekts man ir galējais saraksts ar minimālajiem elementiem. Kāda ir jāiekļauj jebkurā komisijas gada ziņojumā parlamentam un padomai. Un nobeigumā vēlos teikt, ka, manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai pietiekami daudz papildu resursi būtu nodrošināti nākamajā DFS, lai Savienībai būtu iespējams īstenot pašreizējās rīcību politikas prioritātes un jaunos eh, pienākumus, kādus, eh, kādi ir noteikti Lisabonas līgumā. Lielas paldies par jūsu uzmanību! Ceru, ka varēsim cieši sastādāties ar kolēģiem, jo sevišķi ar ēnu referentiem. Paldies! Paldies! Sustas kungs ir lūdzu vārdu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Piekri, pievienojos vispārīgajiem novērtējumiem un strateģiskiem vērtējumam, kā, kādu mums iepazīstināja referents saistībā ar šo ziņojumu. Un, protams, nevar noliegt, ka tas ir saistīts ar inovāciju un konkrētspējas procesu. Tiek radīta augsta tehnoloģiska sistēma mūsu ekonomiskajai sistēmai, kā arī mūsu sabiedrības attīstības līmenim, un tāpēc ir svarīgi arī eh, pārnest, arī šī tehnoloģiskā pārnese, atbalstot eh, MVU un ne tikai. Līdz ar to atbalstot eh, Eiropas Savienības konkurētspēju. Pievienojoties arī grozījumiem, kuri, kuri pieprasa papildus informāciju budžeta iestādēm Un es domāju, ka ir ļoti svarīgs sākotnējais ats, sākotnējā atsauce uz not notiekošajām diskusijām par uh, jauno DFS no uh, eh, 14. līdz 20. gadam. Un uh, ir skaidrs, ka šeit par daudz ko vēl neesam vienojušies. Pievienojos uh, arī uh, attiecībā uz piekto uh, grozījumu viedoklim. Pamatā ir runa, ir runa par ziņojumu, kuram var sniegt mūsu uh, konsensu. Un, eh, protams, ka mēs vēl joprojām vēlamies iezināt tos citos grozījumus, kas ir tikuši iesniegti, un uh, iesniegt arī citus turpmākus grozījumus. Paldies! Paldies! Reneka kungs. Esam ļoti pateicīgi, ka eh, jūs esat šeit klātsoši. Es um, kā ēnu referents vēlos teikt, ka šī tēma ir ļoti svarīga. Kā jau referentes kundze teica, es vēlētos uh, arī novērtēt uh, referentes pirmo priekšlikumu. Ir ierosināti daudz interesanti grozījumi. Tomēr es vēlētos vēlreiz uzsvērt, ka satelīta navigācijas programmas ir ļoti svarīgi Eiropas Savienības projekti, un mūsu priekšlikuma mērķis būtu veicināt Eiropas klātbūtnei kosmosā un arī atbalstīt pakalpojumus, kas ir saistīti ar satelīta navigāciju, tāpēc, ka mūsu mērķim jābūt tādam, ka mēs izmantojam visus līdzekļus, visus eh, fondus, arī e, finanšu um, darījumiem, labākai enerģijas piegādai un arī citām jomām, kuras, par kurām mēs varbūt vēl nemaz neesam iedomājušies. Ļoti atbalstu to, kas ir iekļauts priekš, pirmajā priekšlikumā, tas ir to, ka mums ir nepieciešams labāk kontrolēt un pārvaldīt riskus. Līdzīgi projekti bieži vien ir neparedzami, un dažas lietas eh, var tikt eh, kontrolētas un apstiprinātas eh, tikai orbītā. Un jūs pats teicāt, priekšdēja kungs, un arī man ir personīgā pieredze. Nekad nevar zināt, kā viss gal galā beigsies orbītā. Līdz ar to, ja mēs uh, nedodam pietiekami uh, lielu finansējumu Eiropas uh, projektiem, mēs varam zaudēt arī uh, iegūtās zināšanas, visu to, ko mēs esam veidojuši, arī pateicoties uh, Eiropas uh, parlamentā atbalstām. Tas ir mans īsais komentārs. Ceru uz turpmāku sadarbību. Un noslēgumā vēlos uh, atvainoties par to, ka es šeit nebiju no rīta, kad mēs. Uh, pieminējām Migēlu Portašu, ļoti atvainojos, um, paužu līdzjutību. Tas man ir ļoti uh, aizkustinājis. Tas mums visiem ir milzīgs zaudējums. Paldies, uh, kolēģi. Vai neviens cits nevēlas izteikties, uh, referents kundze? Priekšsēdētāji kungs, es tikai vēlos pateikties uh, saviem kolēģiem, uzsvērt uh, to, ka es tiešām sagaidu uz ciešu sadarbību. Paldies! Ļoti labi. Vēlos jums atgādināt par Kavaljo kundze ziņojumu. To, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 4. maijs Tas 31. māja sanāksmē budžeta komiteja pieņems eh, ziņu lēmumu atzinumu par kavaljo ziņojumu un balsojums eh, notiks eh, itrē komitejā 20. jūnijā. Līdz ar to mums ir pietiekami daudz laika un būs galējais balsojums plenārsēdē. Paldies! Un tagad ķersimies pie 16. Um, ehm, darbkārtības punkta ēku politika. Referente Monika Hufmajere. Monika. 16. atkārtības punkts. Ziņojums. Par ļoti aktuālu tēmu. Lūdzu. Libjāfos. E, cienītais priekšsēdī, paldies. E, izteikšos lakoniski. Visiem ēnu referentiem es nosūtīju dokumentu. Manuprāt, šeit nekā īpaši sarežģīta nav, jo runa ir par komisijas kopējā pētniecības centra ēku dosie, kur ir runa par uh, ēks jauncelt materiālu un pētniecību institūcam Gēlā Beļģijā. Eh, institūts ir ļoti atzīts pakalpojums sniedzējs visai nozarei pēt eh, mērījumu jomā. Institūcam ir pat labam 350 līdzstrādnieki, kas strādā 15 ēkās. Lielākā daļa šo ēku ir 40-50 gadu vecas. Eh, tām nepieciešama renovācija, tādēļ referenču materiālu un mērījumu institūts šo ēku vēlas tuvāko 10-15 gadu laikā renovēt. Tas viss ir ilgtermiņa plāna ietveros, lai projektu realizētu, ir jānojauc viena 60. gados celta ēka, kura vairs neatbilst nevienām no mūsdienu ēku standartiem. Patiesībā nekādas standarts, ne biroja, ne celtniecības, ne stātikas standarts. Tādēļ ir tikai viena iespēja šo ēku nojaukt. Ēka, kurā pat laban ir izvietota administrācija, tā devētā galvenā ēka 2011. gadā cieta uguns nelaimē. Šo ēku ir paredzēts renovēt taču tajā vairs būs izvietots tikai zinātniskas laboratorijas, jo pēc šīs dienas zināšanām laboratorijas un administratīvās ēkas tiek nodalīts. Izvietots dažādās ēkās. Laboratorijām atredzētā e, telpa ir paredzēts paplašināt un telpu kvadratūra paliks kopumā vienāda, bet būs vairāk telpa atlīdzināt laboratorijām. Birojā celtniecība ir domāt kā efektīvākais biroja jaunināšanas, ja tā var teikt, pasākums. Kopējā platība paredzēta birojiem 2200 kvadrātmetri, 50 līdzstrādniekiem, sarun konferenču zāles stāvvietas energoefektivitāte tiks pievērst lielu uzmanību. Celtniecība sāksies 2012. gada maijā, celtniecības ilgums viens gads, nojaukšanas izmaksas 6500 eiro, un turpmāk būs iespējama arī internet telefonija, kas uh, palētinās kontaktēšanos. Institūts ir izvietots Bēļģijas kodolu uh, Uh, enerģijas pētniecības centrā, uh, kas nomāja uz 99 gadiem teritoriju. Ēka būs Eiropas komisijas īpašums, bet zemes gabals ir Bēļu institūtu īpašums. Tā kā uh, runa ir par atomu pētniecības, atomu enerģijas pētniecības teritoriju, tur nevar katrs ienākt. jo atomspēkstacijā, protams, nevar katrs ieiet. Kopējās izmaksas 5,57 miljonu eiro, arhitekts saņems 172 tūkstoši eiro, kas daļai ir izmaksāts. Es ierosinu šeit atzinumu nesniegt, jo šai ēkai uz to neatiec nekādas restrikcijas, bet tas viss ir saprātīgi un nepieciešami. Paldies, referentes kundze. Vai kāds vēlas ko komentēt? Acīm redzot, nē. Tādā gadījumā atzinums netiks sniegts. Vai kāds vēlas tomēr ko teikt vēl? Jā, es vēlējos svērst uzmanību uz to, ka tā kā kolēģi tagad izrāda pastiprināt interesi īpaši par parlamentu ēkām, nākamreiz sanāksmē pas jauns un multijē ēku izmantošanu Eiropas parlamentu vajadzībām runāsim, kā arī par Eiropas vēstures namu. Detalizāk tā runāsim, bet uz to es vēršu uzmanību tikai tādēļ, lai tas sēdes laikā nebūtu pēkšņs pārsteigums. <clears throat> Visu referentu uzmanību vērš jau tagad uz to, lai katrs varētu sniegt šeit savu ieguldījumu un saulaicīgi man darīt savu, paust savu viedokli, lai mēs varētu rast kopsaucēju. Paldies! Ļoti lakoniski, ļoti skaidri. Paldies, referentes kundze. Visu sapratām. Iet eh, vēl piebilžu nav, tad mēs tagad ierosinātu pārtraukt darbu. Šo pēcpusdienu pulksten 14.30 turpināsim ar komisāru Levandovski. Paldies visiem par dalību sēdē un koordinatoru sanāksme e, nenotiks. Pārtrauc sēdi līdz pulksten 14.30. Jā, tā vajag.